donc j'interviens. Euh... Es eh, vēlētos nedaudz izteikties. Es nezinu, vai visi kolēģi zina, bet es esmu referents šajā jautājumā. Inta komitejā, kas ir atbildīgā komiteja, es esmu referents. Un es gatavoju šo ziņojumu. Šis ziņojums parādīsies plenārsēdē un par to notiks balsojums. Ar Inta komitejas priekšsēdētāju palīdzību mēs lūdzām juridisko dienestu palīgā un uzdevām šo precīzo jautājumu. Šeit mēs dzirdam atbildi. Man likās no juridiskā viedokļa ļoti sarežģīti Eiropas Savienībā izvēlēties citu attieksmi pret Maroku nekā ir citiem uh, tirzniecības partneriem. Šeit uh, e, pasos kungs nepieminēja ASV administrācijas pārstāvja Zelika kunga parakstītu dokumentu, savulaik bija nolīgums starp ASV un Māroku. Zelikungs šobrīd ir Pasaules bankas priekšsēdētājs. Toreiz tajā nolīgumā bija teikts, ka nolīgums starp ASV un Māroku neiekļauj šī nolīguma aptvērumā Rietum Sahāru Šobrīd mums nav politiskas, mums ir komerciālas debates. Mums likās, ka būs pareizi uzdot jautājumu juridiskiem dienestam, kā mums rīkoties. Tas ir svarīgi Rietum-Sahāras iedzīvotājiem. Jūs saprotat, ka ir konkrēti arī iemesli, kas mūs pamudinātu to darīt. Ir kāds uzņēmums, kas saucas Azuha, kurā ir arī franču kapitāls, tas daļai pieder Francijai, tas eksportē vairāk nekā 100, mm, miljonu, to, 100 tūkstošu tonu tomātu no Marokas. Šī uzņēmuma ražotnes atrodas Rietum Sahārā. Šobrīd mūsu rīcībā nav datu par to, cik liels ir uh, Rietum Sahārā audzējumās produkcijas apjoms salīdzinot ar produkcijas apjomu visā Marokā. Vai tur tiek norādīta šo te produktu izcelsme tā, lai mēs varētu zināt, kur produkti ir audzēti vai Rietum-Sahārā vai citā Marokas teritorijā? Man personiski šobrīd šķiet nepiemērotas debates par politiskiem, dziļi politiskiem jautājumiem. Uh, starp Maroku un Eiropas Savienību. Mums ir jānoskaidro atsevišķas šo attiecību detaļas. Es esmu ļoti pateicīgs juridiskiem dienestam par šo skaidrojumu. Ir nepieciešams, lai Eiropas komisija un arī Marokas varas iestādes mums skaidrotu, kā šīs te tirdniecības nolīgums ietekmēs arī Rietumsahāras iedzīvotāju e, iespējas iesaistīties tirdniecībā. Paldies! Vai ir vēl kādi jautājumi par juridisko jautājumu daļu? E, ja nē, tad es došu vārdu pasaskungam vēlreiz, un pēc tam laidīsim iekšā pārējos deputātus. Paldies, atbildot uz Lajana kungu pirmo jautājumu. Ja atbild uz pirmo jautājumu ir nē, tad kas notiek tālāk? tas notiek nākamo jautājumu. Es atgādināšu par šiem jautājumiem. Tātad pirmais jautājums bija tāds, ja pašreizējais asociācijas nolīgums, kas ir spēkā jau vairāk nekā desmit gadus, būtībā attiecas arī uz Rietumu Sahāras teritoriju. Uh, vai Rietumsahāras produktiem? Tas ir ļoti vienkārši jautājums. Pēc desmit gadiem komisijai būtu jāspēj atbildēt uz šo jautājumu, vai tas tā ir, vai tas tā nav. Ja viņi saka jā, tas attiecas uz Rietumsahāru un Rietumsahāras produktiem, tad otrajam jautājumam ir jēga, jo otrais jautājums ir tāds, cik lielā mērā Rietumsahāras iedzīvotāju intereses un vēlmes Maroka ņem vērā. Bet, protams, ja tas jautājums ir nē, pašreizējais nolīgums neatiec uz Rietumu Sahāru, tad um, otrais jautājums atkrīt pats par sevi. Un tagad atbildot uz Bovēkunga jautājumu. Sirsnīgs paldies jums par šo stāstu, par šo komentāru, par to, ka pieminējāt Zelikunga vēstuli, kas tapa 2004. gadā šajā vēstulē. ASV vārdā Zelika kungs raksta, ka ASV ne, neiekļauj līguma aptvērumā ar Maroku produktus, kas nāk no Rietumsehāras. Rodas jautājums, vai šo jau, problēmu jautājumu vajadzētu atbildēt Marokai vai Eiropas komisijai. Es uzskatu, ka Eiropas komisijai jāsniedz atbilde Eiropas parlamentam, jo komisija iesaistās sarunās vai ir iesaistījusies ar sarunās ar Marokas karalisti par nolīguma uh, grozījumiem. Pēc tam Eiropas komisija var uzdot šos pašus jautājumus Marokai. Ne jau mēs, Eiropas parlaments, stāsimies sakaros ar Maroku, lai noskaidrotu lietas patieso būtību. Paldies par uzmanību! Lies paldies pasas kungam par šīm atbildēm! Es gribētu pateikties juridiskajam uh, Eh, dienestam par palīdzību, un tagad aicināšu sekretāru atvērt durvis, un mēs sāksim debates par pārējiem jautājumiem, tātad tās būs publiskās debates, kas tiek translētas. Lorenzo Fantāna būs pirmais, kas izteiksies par šo jautājumu, bet vispirms pagaidīsim, kamēr pārējie kolēģi būs ienākuši zālē. It is not so difficult to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 Possiamo riprendere? Godātie kolēģi, turpināsim darbu. Bene, allora, iniziamo. Godātie deputāti, lūdzu ievērot zālē klusumu. Mums tikko kā bija viesis no juridiskā dienesta. Eiropas komisija un Mārokas karalis 2009. gadā noturēja sarunas par nolīgumu par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem. Eiropas parlamentam ir jāsniedz savus atbalsts šim nolīgumam. Šis nolīgums liberalizē uh, Eh, tirzniecību lauksaimniecības produktu jomā, tāpat arī pārstrādāt lauksaimniecības dzīvesaimniecības produktu jomā. Mūsu komitejas viedoklis un atzinums šajā jautājumā ir ļoti svarīgs. Es gribētu dot vārdu mūsu komitejas eh, atzinuma autoram Lorenzo Fontānam. Pēc tam aicināšu izteikties Eiropas komisijas pārstāvi Klārka kungu. Lorenzo, lūdzu. Paldies! Tajā darbā, ko mēs darām un mūsu sarunās ar dažādiem deputātiem, lauksaimniecības komitejā un citur, atklājās, ka daudzi deputāti, tīpaši no Dienvidu Eiropas valstīm, ir ļoti norūpējušies par šo nolīgumu starp Eiropas Savienību un Marokas karalisti. nolīgums paredz liberalizēt 45% no visu eksporta apjomu un 75% no importa preču apjomu. Liela daļa no šiem produktiem ir lauksaimniecības produkti, visvairāk augļi un dārzeņi. Tad, ja mēs runājam par importētajām precēm, Tad daudzi Eiropas parlamenta deputāti, tīpaši no Spānijas, bet arī no Francijas un no Itālijas, ir satraukušies. Kādēļ? Tādēļ, ka importētie dārzeņi un augļi radītu būtisku konkurenci eh, mūsu pašu valstīs ražotajiem augļiem un dārzeņiem. būs īpaši liela konkurence atsevišķās produktu grupās. Bez tām ir arī juridiskais jautājums par rietumu Sahāras teritoriju. Uz to šķiet šobrīd vēl nav skaidrs atbildes. Šis jautājums būtu vēl jāpēta, vai rietumu Sahāra arī ir iekļauta šī nolīguma aptvērumā vai nē. Mēs gribētu dzirdēt Eiropas komisijas paskaidrojumu par to. Vai šajā nolīgumā uh, ir domāta arī Rietum Sahāra, kā teritorija, kas pakļaut līguma darbībai. Mēs nevēlamies radīt problēmas saviem ražotājiem. Marokā izmantotie uh, kvalitātes standarti ir zemāki nekā Eiropas Savienībā no, noteiktie. Tas varētu radīt problēmas Eiropas produktiem, kas zaudētu konkurētspēju. Taču tas nav vienīgais. Mums jāņem vērā arī citas problēmas. Darba spēks Marokā stipri atšķirs no tā, kas mums ir šeit Eiropas Savienībā. Darba spēka izmaksas Marokā ir daudz zemākas. Mums nevajadzētu aizmirst arī tādus jautājumus kā vīde, pārtikas drošums. No mūsu viedokļa ir milzīgas atšķirības cilvēku veselības aspektos un arī vides aizsardzības aspektos, kādi mm, tiek izvirzīti šeit Eiropas Savienībā, kriteriji, kādi tiek izvirzīti šeit un kādi ir Marokā. Marokā joprojām izmanto daudzus uh, lauksaimniecisko uh, la, lauksamniecības līdzekļus vai ķīmiskos produktus, kas Eiropā ir aizliegti. Bez tam ir arī jautājums par tirzniecības plūsmas uzraudzīšanu. Šīs problēmas mēs nedrīkstam novērtēt par zemu. Ir uzmanīgi jākontrolē importa tarifi un jāskatās, lai nolīgums patiešām būtu appusīgs savā darbībā. Ir jau iepriekš bijuši mēģinājumi, krāpnieciski mēģinājumi. Piemēram, tirgot produktus, kas nāk pavisam no kādas citas valsts, bet ir no Marokas. Tāpat arī ir mēģinājumi pārkāpt kvotas un neievērot tās. Līdz ar to mums ir zināmas bažas, kas saistās ar šo nolīgumu. Ir daži geogrāfiskie reģioni, kas ir ļoti delikāti, kuros ir grūti veikt kontroli. Ir daži reģioni, kuros ir sarežģīta ekonomiskā situācija. Bez tām es gribētu uzsvērt to, ka mums ir jādod savus atzinumus starptautiskās tirdzniecības komitejai. Žozebo Vei referents atbildīgajā komitejā. Inta komiteja nevar uzrakstīt savu ziņojumu, kamēr mūsu komiteja nav sniegusi savu atzinumu. Es piekrītu Bovēkungu pieejai. Viņš šeit piesauca ASV nostāju. 2004. gadā, kad ASV noslē, noslēdza tirdzniecības līgumu ar Maroku, tika nu, konkrēti norādīts, ka rietum Sahāras reģions neietilpst tajā teritorijā, ar kuru tiek noslēgts šis divpusējais līgums. Šobrīd runa nav tikai par lauksaimniecības produktiem, bet arī par zivsaimniecības produktiem. Tāpat tas bija arī nolīgumā starp Maroku un ASV, kur Rietumsahāra tika uzskaitīta kā izņēmums no šī līguma. Šīs debatas ir delikātas un būtiskas, jo šis tirdzniecības nolīgums varētu būtiski ietekmēt lauksaimniecisko ekonomiku Eiropas Savienībā nākotnē. Paldies! Paldies, Lorenco! Tik tiešām atzinums ir ļoti svarīgs. Atzinumu projekts jums tiks piedāvāts 14. martā, 28. martā komitejas sēdē mēs balsosim par to. Un tagad sāksim debats Ieglas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Sirsnīgs paldies iepriekšējiem runātājiem. Es gribētu pasvītrot visu to, kas uh, tika pateikts pirms manis. Gribētu vēl piebilst arī to, ka komisija šobrīd gatavo veselu virkni līdzīgu tirdzniecības nolīgumu. Šis nolīgums ietekmē mūsu dienvidu dalību valstis. Te ir runa gan par tomātiem, gan par citiem produktiem, kas tiek ražot arī Eiropas Savienībā, un es domāju, ka mums vajadzētu izsvērt, kā iesaistīties šādos tirdzniecības nolīgumos, kā mēs to varam juridiski, jo gal galā manevrēšanas iespējas ir diezgan mazas. Un vēl jau vairāk mums ir skaidri jāpasaka, kādi ir mūsu mērķi, un par mērķi ir jāuzskata, protams, tas, ka mēs vēlamies sniegt atbalstu cilvēkiem nabadzīgākajās valstīs, bet mēs vēlamies atbalstīt arī savus ražotājus savās dalību valstīs, un tāpēc runājot par tiem jautājumiem, kas te jau izskanēja, es gribēju piebilst, pievienot vēl vienu. Proti, vai komisija plāno īstenot arī seku novērtējumu attiecībā uz šo nolīgumu? Tātad ietekmes novērtējumu. Uh, teiksim, kā, kā izskatās ar produktiem no Rietuma Sahāras. Tā būtu tā viena puse šajā ietekmes novērtējumā, un no otras puses veikt ietekmes novērtējumu, kā Rietuma Sahāras eh, reģiona produkti ietekmē ražotājs Eiropas Savienībā. Un otrs jautājums, kas attiec arī uz to, protams, loģiski ir tas, ka teorijā Tomēr situācija atšķirs no realitātes, un praksē mums ir jāizdo, jāuzdod jautājums, kā tad ar Eiropas Savienības standartiem, kā mēs izkontrolēsim, kā tiek kontrolēt šie standarti, vai tie vispār tiek kontrolēt, kas tiek ņemts par pamatu, vai tiek kontrolēt vidas standarti, ja tā, tad kā tas tiek kontrolēts, ja, teiksim, ir vidas standarti vai augaisardzības standarti, tad kā tie tiek novērtēt un vai tie vispār ir novērtēti šādā te nolīgumā. Es domāju, ka mums šeit ir kopīgs darbs. Es domāju, ka mums, mēs varam doties pa tādu ļoti konkrētu ceļu šeit lauksaimniecības komitejā, un es priecājos, ka Bovēja kungs attīstības padomē to ir pateicis, un ka viņš arī šeit, ka viņam arī šeit ir kāda teikšana, jo Ņemot vērā to ļoti nelielo manevrēšanas iespēju, kas mums ir, proti pateikt jā vai nē, mums ir jāuzdod pareizie jautājumi, mums ir tiešām jānorāda uz tām jūtīgajām vietām, jāparāda, kur ir priekšrocības un kur ir arī problēmas. Uh, gan mūsu lauksaimniekiem, gan ražotājiem partnervalstīs. Es domāju, ka abas šīs lietas var skatīt kopīgi, un, protams, mums ir jāvirzās uz priekšu, protams, mums ir nepieciešama tirdzniecība, bet tieši tāpat mums ir nepieciešami priekšnosacījumi un eh, regulējums, kas attiec uz abām pusēm. Es par to iestājos, un es esmu gatava sadarboties, lai mēs šeit varētu nonākt pie tāda ļoti skaidra rezultāta. Paldies! Elizabeth. Paldies, e, Elizabete Herberts Dofmārs, lūdzu. Sino prezidente. Jā, ivadī. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, runājot par ārpolitikas dimensiju, mēs jau iepriekš par to esam runājuši, un es domāju, ka mēs nedrīkstam aizmirst, ka šeit mums ir sarunas ar valsti, kas kā vienīgā visā Āfrikas kontinentā nav Āfrikas Savienības dalība valsts kas ir mūsu partneru organizācija, un arī Āfrikas valstu savienībā šī valsts nav uzņemta tieši dēļ Rietumsahāras, un tāpēc te nav runa tik daudz par to, vai Rietumsahāras produkti tiek aptvert šajā te nolīgumā vai nē. Runa ir arī par to, kādu, mēs ar šo, kādu signālu mēs ar šo nolīgumu dosim citām Āfrikas valstīm un savienībai. Uh, Fantānas kungs un Jēglas kundze jau pieminēja drošības standarts un par laimi iepriekšējo dažu nedēļu laikā mēs jau ļoti skaidri esam lauksaimniecības komitejā par šādiem standartiem runājuši. Man vēl liels bažas rada tas, ka būtībā mēs sarunās mums vedās ļoti slikti, ja es paraugos uz šo te nolīgumu. Piemēram, mēs savu tirgu atveram par visiem simts procentiem. Uh, tomātiem no Marokas, tādiem produktiem, kur mums, teiksim, arī ir liels iespējas tirkoties, bet, piemēram, attiecībā uz āboliem vai bumbieriem nav eksporta potenciāls izmantots mūsu, mūsu teiksim, ražotājiem būtu daudz lielāks eksporta potenciāls. Un tā tas nedrīkstētu būt. Es domāju, ka mums vajadzētu būt atvērtiem starptautiskajai tirdzniecībai, bet ja mūsu lauksaimnieciskajiem uzņēmumiem rodas jaunas iespējas vairāk eksportē, tad ir jāizmanto šīs iespējas. Tā kā spēles noteikumiem ir jābūt vienādiem. Un nevar būt tā, ka mēs noslēdzam nolīgums, kas plaši atver durvis uh, valstīm, ar kurām mēs sadarbojamies, bet tajā pašā laikā mēs atstājam šīs te durvis aizslēgt savu produktu eksportam, tiem produktiem, kas mums ir šeit. Un tāpēc es domāju, ka mums ir jārāda skaidrs signāls, arī tāds signāls, kas būtu vērsts uz uh, sarunām ar valstīm, kas mums ir daudz svarīgākas, kas ir vēl svarīgākas. Tā kā arī komisijai būtu jāredz ka ir jāņem vērā arī mūsu zemnieku, mūsu uzņēmumu intereses un jāaizstāv šīs intereses. Un eh, mēs nevaram pieļaut tādu situāciju, ka mūsu tirgi ir atvērti, bet, nu, vismaz lauksaimniecības jomā tas tā ir. Un eh, tas skar ne tikai lauksaimniecības tirgu. Paldies! Grazie, Herbert! Non possiamo... Paldies, Herbert. Liels paldies, Herbert! I vantaggi che su altri terreni questi... Jā, mums nevajadzētu, protams, ļaut vienpusē izmantot labums, kas nāk no tirzniecības nolīgumiem. E, tagad Mato kungs, paldies! E, Juridiskā analīze, protams, dod zinām skaidrojumu, taču mums ir jāsaka, ka mēs nedrīkstam šeit e, piekrist kaut kādām koncesijām. Uh, Citādi mums būs jārunā par kompensācijām, jo mums ir jāaizsargā savi eh, ražotāji Eiropas Savienībā. Runājot par pašreizējā nolīguma ietvariem, ar Maroku. Tur jau ir uh, noteikts, ka uh, ir secināts, ka kvota, kas šajā nolīgumā ir noteikti, netiek ievērota. Un šobrīd mēs esam saņēmuši vairākus lūgumu rakstus un vēstules Un esam saņēmuši aicinājumus. Mainīt. Uh, Desde luego, un nuevo acuerdo que encima es más. Ar vārdu sakot, grozīt uh, regulu un uh, izmeklēt visus krāpšanas gadījumus, kas ir secināti. Un es domāju, ka tas ir gan Marokas uh, ražotāju, gan Eiropas Savienības ražotāju interesēs. Tas ir saistīts ar higienas nosacījumiem, ar trešajām valstīm, jo situācija tāda, kā tā ir šobrīd attiecībā uz Māroku, ir ļoti nelabvēlīga Eiropas Savienības zemniekiem. Jo produkti Eiropā ienāk un ienāk tādi uh, produkti, uh, kas, piemēram, uh, mūsu pašu ražotājiem ir aizliegti. Jautājums ir arī par to, vai mums ir tāds saucamais zaļais plāns, vai eh, Marokas karalistei ir šāds vispārējs mm, plāns par lauksaimniecības produktu uh, ražošanas palielināšanu. Šķiet, ka tāds plāns viņiem ir, un tas ir nopietni, mums tas ir jāņem vērā. Un ja mēs vēr, vēlamies noteikt uh, ja mēs neizvirzīsim attiecīgus nosacījumus, tad mēs izveidosim situāciju, kas ir nelabvēlīga mūsu ražotājiem. Šis zaļais plāns ir jāņem vērā, pretējā gadījumā mums nebūs sabi, labi sabi, sadarbības nākotnē. Bovē kungs un pēc tam Laina kungs. Paldies! Es neatkārtoši, neatkārtoši to, ko mēs debatējām jau par juridisko jautājumu šīs sēdes sākumā. Atgādināšu, ka es esmu INTA komitejas atbildīgais referents šajā jautājumā. Manuprāt, šis jautājums ir jāsāk risināt no paša sākuma. Mēs šeit runājam par veselu virkni problēmu, un pirmā problēma ir importa apjoms, produkcijas apjoms. Ja šis nolīgums stāsies spēkā, tad par 22% pieaugs tomātu imports Eiropas Savienībā ar 150%, kuržešu ievadumu par 140% mandarīnu ievilk, ievadums un 3600% pieaugums būs zemeņu sektorā. Tā ir ļoti liela un ļoti tieša ietekme, kas ietekmēs tūkstošiem zemniekus Eiropas Savienībā, gan Spānijā, gan Francijas ziemeļos, Itālijā, gan Grieķijā. Domāju, ka ir jāapzinās šī ietekme. Tie skaitļi, ko es jums šeit piedāvāju, ir tūlītējs importa pieaugums, ja nolīgums tiks uh, parakstīts rīt. Pēc četriem gadiem šis importa apjoms pieaugs vēl vairāk. Tātad, dargie kolēģi, lūdzu apzinieties, ka parakstot šo nolīgumu Eiropas Savienība teiks visiem lauksamniekiem Eiropas dienvidos, e, paldies, e, jūsu pakalpojumi vairs nav vajadzīgi, varat slēgt savas saimniecības. Otrkārt, otrs jautājums ir par cenām un par muitas uh, darbību un muitas nodokļiem. Uh, Mēs redzam ļoti labi, ka Perpiņāns apkaimē, pa kurien tiek ievest šī produkcija, šo produkciju nav iespējams izsekot, jo šobrīd nav vajadzīgie mehānismi. Līdz ar to noteikti neizbēgams ir cenu dempings un arī muitas nodokļi netiks maksāti. Trešais jautājums, kas šeit jau izskanēja ir jautājums, kas saistīts ar uh, lauksamnieciskās audzēšanas kontroli. Eiropas Savienības kontrols līdz šīm ir vājas un tās nav sistemātiskas, it īpaši attiecībā uz uh, fitosantāriem jautājumiem. Ceturtais jautājums uh, - zemes izlaupīšana un zemes noplicināšana. Zeme netiek izmantot Marokā vietējiem lauksaimniekiem par labu Marokas zemnieki diez vai kaut ko nopelnīs. Tie būs lielie uzņēmumi, kas nāks no ārzemēm, kas iegūs lielo peļņu. Es jau pirmīt pieminēju uzņēmumu Azura, kas atrodas Marokā, kas eksportē um, tūkstošiem tonu dažādu augļu un dārziņu, ieskaitot arī 400 tūkstošu tonu tomātu. Tālāk jautājums ir par darba spēku, kas ir ārkārtīgi sarežģīti risinājums jautājums. Tātad. Šobrīd situācija ir tāda, Eiropas komisija ir noturējusi šīs te sārunas, parlaments par to netika informēts nevienreiz vien. Līdzīgu problēmu mēs redzēsim tad, kad apspriedīsim jautājumu par sadarbību ar Merkosūru valstīm un par Kanādu. Vai mēs vēlamies pieņemt šādu lomu? To, ka parlamentam ir jānogaida, līdz Eiropas komisija pieņem kaut kādu lēmumu, un tad parlaments tikai pamāja ar galvu un apstiprina visu to. Uh, Ja tas tā turpināsies, kā tad mēs varēsim reformēt kopējo lauksaimniecības politiku Eiropas pilsoņu un lauksaimnieku interesēs? Ja šie te brīvās tirdzniecības nolīgumi tiek slēgti mums aiz muguras un pilnībā nonivelē, nosvītro visu šo te KLP reformas darbu. Es tā tad rakstu ziņojumu Inte komitejā, kas ir atbildīgā komiteja, un es ieteikšu pilnīgi noraidīt šo nolīgumu priekšlikumu, turklāt mainīt arī spēles noteikums nolīgums slēgšanai nākotnē. Paldies, Džordžs Lajons, lūdzu, pēc tam Danēlis. Uh, Jā, paldies, priekšsēdētāji. Daži punkti, ko es gribēju atzīmēt. Un uh, daži no punktiem jau tika minētos, es neatkārtošu. Mēs griežamies uh, pie slēgtās sesijas, kurā uh, Eh, juristi atbildēja uz komitejas jautājumiem, un mēs arī jautājām tieši to, vai tad Rietum Sahāra šeit tiek iekļaut vai nē, slēdzot līgumu, un tāpēc mums ir jāsaprot, vai Rietum Sahāras intereses ir pietiekami ņemtas vērā. Šeit mums ir vajadzīga lielāka skaidrība. Kat citi esmu satraucies par to, ka nav ietekmes izvērtējumi. Es domāju, ka mēs šeit atkārtojam tas, pas, tas, tas pašas kļūdas kā ar Merkasūru nolīgumu. Mūs laicīgi neinformēja, un mēs netikām iesaistīti eh, spārunās. Mums tika teikts, ka nav pieejams not, eh, ietekmes izvērtējums. Es gribētu teikt, ka tādu pat nav iespēja, un, a, jā, un vēl mēs dzirdējām, ka tādu vispār pat nevar uh, sagatavot. Es gribētu teikt, var taču paredzēt dažādus uh, scenārijus un teoretiski vismaz apzināt, kādi var būt rezultāti, un tad mēs varētu vismaz pieņemt, nu, kaut kādu informatīvu e, secinājumu un lēmumu. Jo nav jau tik svarīgi, varbūt, kā eh, tiek šis eh, novērtējums izvērts, kā tas tiek veikts. Principā komisijai vajadzētu pieprasīt, lai viņi sagatavo šādus izvērtējumus tik ilgi, kamēr mēs varam pieņemt uz kaut kādu normālu informāciju balstītu lēmumu. Jo ir ļoti svarīgi, lai šī komiteja kopā ar komisiju noteiktu, kā tad īsti mēs turpināsim virzīties uz priekšu, veidojot savas attiecības ar komisiju, jo īstenībā mēs nevienā jomā neesam īsti noskaidrojuši, vai tad tas ir Eiropas interesēs vai nē, un beig beigās galu galā mūsu zemnieki noteikti nebūs ieinteresēti. Uh, Mm, lai šādi jautājumi tiktu risināti, tā teikt, atverot durus par katru cenu. Un, protams, ka ir jākonsultējas ar līkumdošanas padomu, bet mums ir vajadzīga informācija, lai būtu uz ko balstīt mūsu lēmums. Paldies, Džordž Elis. Martīnas kungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji. Šaubu nav, ka šis ir ārkārtīgi jūtīgs jautājums, un tas ir vēl vairāk sarežģījies, jo mēs faktiski nekādus grozījumus šeit nevaram piedāvāt, nu, vismaz attiecībā uz konkrētiem nolīguma pantiem. Protams, ka attiecībā uz juridiskiem jautājumiem un to, kas attiecas uz Rietums Sahāru, jā, nu tur tas tā bija sagaidāms, bet es būtu gaidījis kaut kādas konkrētākas atbildes no komisijas. Uh, Mēs gal galā nevaram turpināt pieņemt komisijas nostāju, ka, lūk, visos šajos jūtīgajos jautājumos, kas skar Eiropas zemnieku intereses, tad tie ir ļoti svarīgi jautājumi, piemēram, Merkasūra, Kanāda, Maroka, lūk, nolīguma ar visām šīm valstīm, mēs neesam varējuši ietekmēt nolīgumu galīgo tekstu. Faktiski mūs tā kā esam svītas pašā galā un mums ir jāpiekrīt visam, ko komisija gal galā ir izlēmusi. Tas ir ārkārtīgi uh, svarīgi šajā sarežģītajā ekonomiskajā situācijā. Es domāju, ka nolīgums ir jāvērtē kopumā, nevis uh, saskaņā ar tā atsevišķajām daļām. Un kas attiec uz mūsu pašu lauksaimniekiem Eiropā? Uh, īpaši uz tiem, kas ražo dārzeņus un augļus. Viņa intereses īpaši šeit tiek skartas, un mūsu situācija šeit nebūtu nav vienkārša. Es domāju, ka, ka šo uh, nolīgumu mēs varētu izmantot kā iespēju. Mums vajadzētu visus šos jautājumus izskatīt no tādām aizsardzības pozīcijām. Uh, jo mums ir jāatrod tāds risinājums, lai mēs varētu nodrošināt mūsu lauksaimniecības un mūsu pārtiks ražotāju intereses. Mums ir jāaizstāv mūsu pašu lauksaimnieku intereses un jāatbalsta mūsu lauksaimnieciskās ražošanas modelis. Nu, es nezinu, cik tas var būt, būtu politkorekti. Uh, un kāds varbūt būtu pats korektākais lēmums, bet es vienkārši vēlējos paust savas bāžas, un es tiešām gaidu uh, atbildes no komisijas. Paldies, Martīnas kungs. Paldies! Jā, ir daudz problēmu saistībā ar šo nolīgumu, un uh, gandrīz visu politisko grupu pārstāv to jau ir pateikuši. Un te ir arī jāņem vērā, mm, kādas problēmas pastāv tieši arābu pasaulē, un mēs runājam bieži vien par konfliktiem, un, un varbūt, ka pēc dažiem mēnešiem mums būs cits problēmas ar citiem sarunu partneriem, bet runājot par Rietum-Sahāras jautājumu, te tiešām eh, būtu kritiski jāraugās uz šo te nolīgumu. Te jau vairāk kārt ir ticis pieminēts tas, ka mēs sarunas nerisinam uz vienādiem pamatiem. Tas nozīmē, ka šie te importi, importa produkti netiek ražot saskaņā ar mūsu standartiem. Uh, un kritērijiem, un tāpēc mums vajadzētu parlamentā arī par to padomāt, un mums vajadzētu panākt to, lai viņi arī pieturas pie mūsu noteikumiem. Bet eh, mums kā parlamentam vajadzētu novilkt tādu ļoti skaidru līniju, ja mums neizdosies kritiski parādzīties uz šo nolīgumu ar Maroku un kaut ko panākt, tad es domāju, ka attiecībā uz citiem uh, nolīgumiem ar Merkusur valstīm un citiem nolīgumiem mums arī nekas neizdosies. Ar Merkusur mums ir tāds diezgan skaidrs nolīgums, bet nu, būs arī izšķirošas lietas, kas būs jāpieņem attiecībā uz citiem nolīgumiem. Un te tieši arī tāds jautājums, kā, piemēram, kā Vācija ir norādījusi brīvā tirdzniecība pamatā kalpo Eiropas interesēm un Vācijas interesēm. Tas ir viens no pamatjautājumiem. Mums ir arī skaidri jānorāda, ka attiecībā uz lauksaimniecību tas nevienmēr tik tiešām tā arī notiek. Paldies Mārtiņam, tālāk papastāmks kungs. Kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs spējam vienoties savā starpā, jo mēs šeit runājam par tādu uh, nolīgumu, kas skar ārkārtīgi sensitīvas nozares un lūk, lauksaimniecības sektors e, dažās valstīs ir nozīmīgāks, citās netik nozīmīgs tautsēmniecībā, taču mums ir jāpilda savi mājas darbi un jāiz, jāvienojas pašiem savā starpā. Mums ir jāsaprot, ka mēs šeit nesākam no baltas lapas attiecībā uz šo nolīgumu. Pašreizējais protokols, kurš ir spēkā no 2003. gada, jau ņem vērā noteiktu sektoru liberalizāciju, jau ir noteiktas attiecīgas kvotas un tā tālāk un tā tālāk, tā kā šeit faktiski mums ir uh, protokols, kas ir uh, parakstīts 2003. gadā, un tas uh, nav bijis nemaz slikts, jā, tur ir zināmas kļūdas, varbūt uh, to sastāvot, kas tagad atklājas, bet ir iespējas to uzlabot taču mēs varam to ļoti rūpīgi izpētīt un aplūkot, kā mēs noteiktus svarīgus jautājumu grupas varam risināt, piemēram, drošības klauzulas, īpaši attiecībā uz jūtīgiem sektoriem. Un es pilnīgi labi saprotu tās bažas, ko izsaka, teiksim, dārzeņu, tomātu audzētāji par šo nolīgumu Un es arī domāju, ka mums kā Eiropas parlamentam ir atbildība, mums ir pienākums risināt attiecīgās problēmas un problemātiskos aspektus un jāpiedāvā uh, izmaiņas nākotnē. Taču, tad, kad mēs visi par to vienojamies, tad tas visiem arī ir jāpilda ir jāizskata arī tie gadījumi, kad ir notikuši protokola pārkāpumi. Noteikts kontrols mehānisms jau pastāv runājot eh, par monitoringu un citiem jautājumiem. Šeit mēs tiešām esam novērojuši ļoti daudz dažādu pārkāpumu. Mēs šeit runājam par vienoš, vienošanos, kas ir tāda visaptveroša, saskaņā ar Barcelonas procesu, brīvās tirniecības zonas izveida. Un mums ir jāspēj saskatīt eh, dažādos jautājumus tādā eh, kopainā. Ņemot vērā noteiktu lauksēmniecisko ražojumu, eh, jūtīgumu un ietekmējumību. Mums ir kā Eiropas parlamenta locekļiem, kā šīs komitejas locekļiem, jāpastāv uz to, lai tiktu izveidots tādas kontrolas sistēmas, kas reāli darboties. Mums ir jāpastāv uz uh, to darbības nodrošināšanu. Paldies! Un tālāk. Papastāvs kungs. Jā, paldies. Man ir tiešām liels prieks, ka Bavē kungs ir savās rokās ņēma šo ziņojumu no Ints komitejas puses. Un es gribētu teikt, ka es atbalstu Bavē kungs jūsu pieeju par šo ļoti svarīgo tēmu. Mēs esam redzējuši, kādas negatīvas sekas var būt šādam nolīgumam. Uh, Uh, uz uh, produkciju, kas tiek ražota Eiropas Savienības dienvidos. Un uh, mūsu komitejas ietvaros sadarbībā ar citām komitejām, ko mēs esam vē, novērojuši. Tātad ir kopējas bažas, neatkarīgi no tā, vai uh, mēs nākam no dienvidiem, vai ziemeļiem, vai rietumiem, vai kaut kur no kontinenta centra. Uh, Pamatfrāze šajā nolīgumā ir savstarpēja liberalizācijas pasākumu, un tas nozīmē savstarpēja pirmkārt. Un savstarpējība šeit nav e, kā kaut kāds e, vienkārši retorisks e, izteikums, bet tam ir jābūt reālam, taustāmam aspektam. Eh, tas, starp citu, attiec uz daudziem lauksaimniecības nolīgumiem, eh, starptautiskiem nolīgumiem par lauksaimniecisko eh, produkciju. Protams, ka nedrīkst aizmirst par sociālo dimensiju un vienlīdzīgiem standartiem. Mūsu lauksaimniekiem aicina padarīt zaļāku savu, teiksim, ražošanu, bioloģiskāku, bet tai pašā laikā kā ir ar otru pusi Eh, pirmkārt, Eiropas komisija ir vispārēja Eiropas interešu aizstāvi. Un mums, eh, tāpat kā komisija, ir jāaizstāv Eiropas intereses un, protams, arī eh, lauksaimnieku intereses. Bet starptautiskās tirzniecības komisārs rīkojas tādā diezgan augstprātīgā veidā, kas būtībā apiet demokrātiski demokrātiski ievēlēto Eiropas parlamentu. Buvēkungs, paldies! Mēs esam šim komisāram nosūtījuši ļoti pozitīvu vēstījumu. Viņš nedrīkst ar savu uh, uzvedību paust neiecietību un nevērību pret vispārējām Eiropas interesēm, un šim vēstījumam ir jābūt pietiekoši skaidram. Šajā brīdī ņemot vērā to, kā attīstās noteikumi, es nekādā gadījumā negribētu piekrist nostājai, kāda šobrīd ir attiecībā uz šo nolīgumu. Mums tas ir jānoraida, lai mēs tiešām parādītu, ko mūsu institūcija par to visu domā. Tas ir vērtību jautājums, un mūsu komiteja šeit ir pati nozīmīgākā. Paldies! Paldies! Tas bija ļoti skaidrs. Mišels Dante. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es paturpināšu to, ko teica pēdējais runātājs. Eh, debatējot par šo atzinumu un ziņojumu, es domāju, ka mums ir jāpieskars metodas jautājumiem. Šis ir pirmais no ziņojuma sērijas par divpusējām attiecībām. Šeit tiek pieminētas trīs šādas divpusēju attiecību tēmas, bet mēs zinām, ka Eiropas komisija gatavo vēl arī citus nolīgumus. Man šķiet, ka mums šeit lauksaimniecības komiteja ir jāveic cīņa gan parlamentu iekšienē, gan arī ārpus. Uh, iekšpusē, Eiropas parlamenta iekšpusē, um, jau Eiropas uh, šajā te komitejā un plenārsēdēs mēs esam bijuši sakaut nevienreiz vien tādēļ, ka Inte komitejai bija atšķirīga nostāja nekā mums. Uh, Es domāju, ka mums ir nepieciešams diskutēt par attiecībām ar Inta komiteju. Inta komiteja neizmēra tās sekas, kādas būs eh, šiem te nolīgumiem Eiropas ekonomikai. Tālāk, ja mēs runājam par mūsu cīņu ārpus Eiropas parlamenta, es domāju, ka ir nepieņemami, ka komisārs neņem vērā mūsu viedokli, kas ir izteikts balsojumā plenārsēdē, un bez tam viņš mūs iesviež arī šādās te debatēs par e, it kā izliekoties, ka mēs neko nesaprotam par šīm tēmām. Mūs iepazīstina ar faktiem tikai posteriori. Es gribu ieteikt, priekšsēdētāja kungs, ka mums e, komitejā vajadzētu noturēt sēdes, kurās mēs nosakām, kāda, kāds ir mūsu viedoklis par daudziem jautājumiem. Pēc tam, ja jāiepazīstina Eiropas parlaments un arī komisija ar šo te komitejas viedokli. Uh, Es nesaprotu, kāpēc Eiropas parlaments un mūsu komiteja neveic kontrolas misijas, kurās varētu noskaidrot to, kā spēkā esošie nolīgumi tiek ievēroti. Ja jau neviens cits šīs kontrolas neveic, tad mēs tās varētu veikt. Lielas paldies! Paldies! Nākamais vārds Maginas kundzei lūdzu. Chair, and I will be brief because... Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos īsi, jo man liekas, ka visi kolēģi ir minējuši apmēram vienu un to pašu, ka tad, kad komisija nolēmusi par to, ka jāslēdz tirdzniecības līgums, mēs to uzzinām pēc tam, un tad, kad mēs prasam informāciju, mēs neseņemam šādu informāciju. Es parasti runāju par Merkosūru, jo tas aizskar to reģionu, no kur es nāku, bet šeit mums vispār vajadzētu runāt kā Eiropiešiem. Uh, Zemnieku eh, rūpes eh, Eiropas dienvidos skan arī mani. Jā, varbūt ne tieši eh, manus vēlētājus, un tomēr es domāju, tieši tas ir vēstījums, kam būtu jānāk no mūsu komitejas. Eiropas lauksaimniekiem ir tiešām mm, bāžas par šiem divpusējiem tirzniecības līgumiem. Uh, kuri nav izvērtēti no tāda viedokļa, cik negatīvi tie ietekmēs mūsu ražotājs. Un kā tad mēs padarīsim zaļāku savu KLP, kā papstangs kungs to norādīja? Mēs padaram zaļāku savu ražošanu, bet nevis divpusējos tirzniecības līgumus, un mēs nepacietīsim šādu te, eh, šādus te dubult standartus, un piekrītu tam visam, ko eh, teica pārējie kolēģi šajā komitejā. Te la parola, poi. Paldies, Oleničkas kungs. Paldies, priekšsādātāja kungs, dāmas un kungi. Šis temats ir ļoti sarežģīts. Bieži vien Eiropas parlamenta deputāti nepiekrīt Eiropas komisijas pozīcijai, par, jau runāt par dažādiem jautājumiem. Uh, Bieži vien mēs arī nesam atbildīgi par dažādiem jautājumiem bijuši, un tādēļ nevarējam uzņemties atbildību. Bet tagad Lisabonas līgums mums uzliek jaunas atbildības jomas. Mēs esam atbildīgi zemnieku priekšā par dažādu lēmumu pieņemšanu. Tātad, ja mums ir pamatotas šaubas, kā tas ir šajā gadījumā, piemēram, kad es dzirdu, mums ir pamatots aizdomas, ka šīs nolīgums negatīvi ietekmēs zemnieku dzīvi Eiropas Savienībā. Un vēl jau vairāk šķiet, ka būs ārkārtīgi daudz preču, kas iekļūs Eiropas Savienībā, un e, šī preču ieplūšana diez vai nāks par labu pat arī patērētājiem, jo šie produkti nebūs tik kvalitatīvi, kā mēs vēlētos tie tiks audzēti apstākļos, kas nav mums pieņemami. Tāpat mums arī būs šaubas par to, kas ražos šos te produktus un kādos apstākļos dzīvos un strādās paši ražotāji. Tālāk mēs varētu teikt, ka galveno labumu no šī nolīguma gūs vienīgi tirgotāji. tie, kuri būs saņēmuši daudzgadīgos līgumus mūsu valstu apgādē ar dažādiem produktiem. Marokas zemnieki lielu labumu negūs no šiem nolīgumiem. Tātad šis bažu saraksts ir ļoti garš, un šaubu saraksts ir ļoti garš. Es domāju, ka tādēļ šai komitejai un Eiropas parlamentam kopumā nevajadzētu piekrist šī nolīguma stāšanai spēkā. Uh, jāsaka, mums nav bijis teikšana pie šī līguma tapšanas, taču mēs būsim līdzatbildīgi, ja tas stāsies spēkā līdzatbildīgi gan uh, patērētāji, gan arī zemnieku priekšā. Paldies, Džeims Nikolsons, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Es ar lielu interesi un uzmanību klausījos šajās debatēs, uzklausīju komentārus no Eiropas dienvidu valstu pārstāvjiem, bet, protams, ka Ehm, protams, jāuzklausa eh, šī reģiona pārstāvja, ja tur bažas ir vislielākās. Es piekrītu dažiem no izteikumiem. Ehm, Mireida arī ļoti interesanti izteicās par šo tēmu. Mums ir problēma ar šo nolīgumu un šāda tipa priekšlikumiem kopumā. Ehm, vai mums teikt jā vai teikt nē. Problēma ir tāda, ka mēs nevaram izvēlēties tikai tos priekšlikumus, kuriem mēs piekrītam un noraidīt tos, mēs, kam nepiekrītam piekrītu tiem deputātiem, kuri teica, ka šis nolīgums nav labs un piemērots. Eiropas komisijai šķiet ļoti patīk šāda veida divpusējie noliegumi. Šajā komitejā mums ir jāno, jāiedibina savi principi, uh, principi vai kritēriji, pēc kuriem mēs pieņemam lēmumus. Labprāt, tā, uh, man liels prieks, ka Bovēkungs un Fontanskungs ir atbildīgi referenti šajā jautājumā, un es labprāt sekotu viņu ieteiktajai virzībai. Uh, piekrīt arī Džordžu Lajanu teiktiem, ka ir, ne, ir nepieciešams ietekmes novērtējums šādam nolīgumam. Mēs nevaram arī nākotnē vienkārši piekrist visam tam, ko komisija mums piedāvā. Tāpat arī piekrītu Kantāna kungam. Mums ir nepieciešamas labākas darba attiecības ar Inta komiteju. Ja tas tā nebūs, tad mūsu darbība būs nolemta neveiksme nevienreiz vien. Ir daudz jautājumu, kas ilgtermiņā ļoti ietekmēs visu 27 dalību valstu lauksaimniekus un kuri e, šobrīd šie jautājumi netiek ņemt vērā un arī zemnieku viedoklis netiek ņemts vērā un mūsu viedoklis. Paldies! Paldies, mēs dzirdējām ļoti interesantus komentārus. No savas puses gribētu piebilst, ka es piekrītu visam, ko kolēģi šeit teica, bet gribētu nedaudz runāt par metodi, kā tiek izmantot šo divpusējo nolīgumu uh, parakstīšanā. Tas, ko dosim Marokai šodien, būs jādod Tunisijai un visām citām valstīm, kas būs mūsu tirzniecības partneri nākotnē. Uh, Daudzpusēji nolīgumi ir daudz labāk nekā divpusēji. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim Klārka kungam, kurš mēģinās mums piedāvāt trūkstošo informāciju un arī atbildēs uz visiem jautājumiem, kas izskanēja šajās debatēs. Lūdzu, Klārka kungs. Paldies, priekšsādātāji! es aicināšu kolēģi no Eiropas ārējā darbības dienesta atbildēt uz ļoti specifisko jautājumu par Rietumu Sahāru, jo tas ir politiskas dabas jautājums, kas e, ietilpst e- Eiropas ārējās darbības dienesta kompetencēs. Es no savas puses varu runāt par jautājumiem, kas attiecas uz lauksaimniecību un ekonomisko sadarbību, uz jautājumiem, kas izskanēja deputātu runās. 14. februārī būs plašāks debats par šo jautājumu, jo tad būs tapis atzinums. Es domāju, ka 14. februārī mēs varēsim vairāk runāt par skaitļiem un faktiem, kas saistās ar šo nolīgumu. Tagad izklāstīšu savu sākotnējo reakciju pēc tam, kad esmu uzklausījis parlamentāriešu teikto. Piekrītu tiem deputātiem, kuri teica, ka šis nolīgums ir jāskata kopumā un nedrīkstētu izolēt atsevišķas daļas un skatīt tās atsevišķi. Tāpat arī piekrītu, ka šī komiteja ir īstā vieta, kurā ir jāspriež par to, vai šis nolīgums ir saskaņā ar Eiropas lauksaimniecības komerciālajām un eksporta interesēm un arī eh, šī komiteja varētu spriest par to, kāda, kāda ietekme šim nolīgumam ir uz mūsu nabadzīgo kaimiņu valsti Maroku. Tālāk par nolīgumu saturu un aptvērumu. Jāsaka, ka Manuprāt, šo nolīgumu raksturo pieticīgums tam ir pieticīgs aptvērums. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai jūs savas debatas balstītu uz faktiem un tikai pēc tiem spriestu par to, vai šis nolīgums ir pieņemams vai ne. Pirmkārt, šis nolīgums turpina jau tagad spēkā esošo nolīgumu, kas ir bijis spēkā apmēram desmit gadus, tā jau kāds no deputātiem atzīmēja. Šis nolīgums ir tapis politiskās sadarbības ietvaros ar vidusjūras partneriem. Tas ir vēl viens solis uz priekšu mūsu appusējā lauksaimniecības tirgus liberalizācijā. Šis nolīgums neievieš brīvo tirzniecības režīmu starp Eiropas Savienību un Maroku. Šī nolīguma solis ir daudz pieticīgāks. Eiropas Savienība ar šo jauno nolīgumu turpina liberalizēt lauksaimniecības eksportus. Tiek liberalizēti 55% tirdzniecības apjoma ar Maroku agrāk, līdz šim tie ir bijuši 30%. Tā tad runa nav par brīvo tirdzniecību ar Maroku. Līdz šim ir bijis eh, šīs te liberalizācijas tirgs attiecinās uz 30%, preču, un tagad būs uz 55%. No Marokas puses. Marokas puse piedāvā tikai 14% no Eiropas Savienības importa preču uh, apjoma liberalizācija. Agrāk tātad līdz šim ir bijusi 14% un ar jauno nolīgumu tie būs 70% desmit gadu laikā. Tātad 70% no mūsu eksportējumu preču apjomu tiks pilnībā liberalizēti desmit gadu laikā. Režīms ir asimetrisks un tas ir veidots tā, lai būtu par labu Eiropas Savienībai ironiskā kārta. Daudz kolēģi šeit pieminēja ārkārtīgi delikāto tomātu audzēšanas sektoru, taču arī tas ir jāskata kontekstā. Es gribētu jums piedāvāt faktus. Šajā nolīgumā Eiropas Savienība iesaka palielināt Marokas tomātu, tomātu ievedumu par 52, tomātiem, eh, par 52 tūkstošiem tonu četru gadu laikā. Tādējādi kopējais importēto tomātu apjoms būs 285 tūkstoši tonu gadā. Tas ir mazāk nekā varētu. Tātad Šis nolīgums patiesībā konsolidē esošo tirdzniecības ietvaru. 52 tūkstoši tonu ir salīdzinoši mazs lielums. Eiropas Savienība katru gadu ražo 8 miljonus tonu tomātu. Tātad mēs dodam Marokai 0,6% no mūsu tirgus papildus jau esošajam viņu eksportam. Mēs uzskatām, ka nav nepieciešams veikt ietekmes novērtējumu, jo ir tik mazas šo te uh, tirzniecības apjomu, tik maz tirzniecības apjomu pieaugums. Es aicinātu jūs iedziļināties skaitļos, skatīt šo noliegumu kontekstā, uh, mēs jau esam dažādās koordinātoru grupās ar kopā ar deputātiem sākuši izskatīt šos dažādos faktus. Domāju, tas jādara ar vēsprātu. Tālāk ļoti saprotamas bāžas par, Way, uh, relaxes, uh... par fitosanitāriem noteikumiem. Šis nolīgums nekādā gadījumā nenozīmē, ka Eiropas Savienība vājina savas prasības, tās paliek nemainīgas. Uh, Mēs joprojām uzstājam, ka Marokai ir jāņem vērā mūsu prasības un ja problēma gadījumos notiks konsultatīvās procedūras. Bez tām mums ir papildus aizsardzības klauzula šajā nolīgumā, kas pārēdz, ja būs kaut kādi neparedzēti tirdzniecības plūsmas pārtraukumi, tad mēs varam iedarbināt šo aizsardzības klauzulu. Un visbeidzot, daži deputāti izteica bažas pār krāpnieciskām darbībām, ko varētu veikt importētāji vai eksportētāji. Par atbildi var teikt, ka 2007. gada Olaf veica izpēti tirdzniecības jomā ar um, augļiem un dārzeņiem starp Eiropas Savienību un Maroku. Olaf konstatēja, ka ir ļoti um, maza. Um, mazas krāpšanas apjoms 300 tūkstoši eiro apjomā tikai. Tirzniecības kontekstā tas ir tā, tā nav liela krāpšana. Šie ir daži skaitļi un daži, daži fakti, ar kuriem es jūs gribēju iepazīstināt, un es ceru, ka tie ļaus jums vērtēt šo nolīgumu konkrētāk. Kā jau es teicu, ar lielu prieku iesaistīšos debatēs ar jums arī nākotnē lai šīs nolīgums tiktu skaidrots pareizajā gaismā. Grib, gribētu aicināt Jansens kundzi no Eiropas ārējās darbības dienesta, lai viņa papildina man atbildi, eh, skaidrojot jautājumu par Rietumu Sahāru. Paldies! Klārka kungs, mūsu rīcībā ir tikai dažas minūtes, tādēļ aicināšu Jansens kundzi izteikties ļoti īsi. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es izteikšos ļoti īsi par šo jautājumu jautājums par lauksaimniecības liberalizāciju, vai tas attiec arī uz rietumu sakāru. Šķiet, ka tas ir ļoti vienkārši jautājums, bet patiesībā tas ir ļoti sarežģīts. Pirmkārt ir juridiskā saikne starp šo nolīgumu un asociācijas nolīgumu, kas stājās spēkā 2010. gadā, kur 16. pantā ir teikts, ka Eiropas kopiena un Maroka progresīvais vien vairāk liberalizē lauksaimniecības, zilsaimniecības produktu tirgu. Tātad šīs pants paredz arī šī nolīguma tālāko tapšanu. Tādēļ arī 2009. gada Eiropas komisija parakstīja šo jauno nolīgumu, kurš groza asociācijas nolīgumu un tas stājas atsevišķu protokolu vietā un arī groza atsevišķus asociācijas nolīguma punktus. Asociācijas nolīgumā minēta tikai Maroka. Nevienā vietā nav pieminēta Rietum Sahāra. Tieši tāda pati pieeja tiek izmantot arī šajā te lauksaimniecības preču nolīgumā. Maroka de facto ir Rietumsahāras teritorijas pārvaldnieks. ANO uzskata Rietumsahāru par teritoriju, kur nepārvalda paši sevi, un Eiropas Savienība piekrīt ANO šajā jautājumā. Juridiskais dienests 2002. gada februārī sniedz skaidrojumu par eh, dabas resursiem teritorijās, kurās, eh, kuras nav autonomas un kurās uh, ir citas teritorijas pārvaldība. Un tajā tiek arī skaidrots tas, e, ka e, šī administrācija ir atbildīga par dabas resursiem. Un Eh, šis starptautiskais princips tiek izmantots arī šajā nolīgumā. Ne asociācijas nolīgums, ne lauksaimniecības preču tirgus liberalizācijas nolīgums nedefinē konkrētus produkcijas marķēšanas noteikumus, ja šī produkcija ir nākus no Rietumsahāras. Paldies! Lielas paldies! Es gribētu pateikties abiem komisijas pārstāvjiem. Tagad aicināšu izteikties Fontānas kunga atzinuma autoru noslēgumam. Dibāti to prendo at. Paldies, priekšsēdētājs. Gribētu pateikties visiem par šīm debatēm. Es ņemšu vērā dažādos viedokļus, kas tika izteikti šajā komitejā, un es ceru, ka ar visu jūsu līdzdalību man izdosies uzrakstīt šo atzinumu. Es gribētu pateikties komisijai par atklātību. Paldies, paldies, un tagad mēs pārējām pie septītā darba kārtības punktu. Uzklausīsim tabadžī kungu. Uh, Tas ir par Eiropas Savienības un Šveices nolīgumu par lauksaimniecības produktu un pārtiks produktu cilmas vietu nosaukumu un geogrāfiskās izcelsmes norāža aizsardzību. Tāpēc, kungs, jums vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es ceru, ka šis nolīgums, kuru vajadzētu parakstīt starp Eiropas Savienību un Šveici, neizraisīs tik dzīvīgas un kaislīgas debatas kā iepriekšējās par nolīgumu ar Maroku. Šis nolīgums nav nekas jauns. Jau 2002. gadā tika noslēgts nolīgums starp Eiropas Savienību un Šveici ar mērķi aizsargāt pārtiks produktu cilmas vietu nosaukums un geogrāfiskās izcelsmes norādes. Tas ir divpusējs nolīgums, tātad starp Eiropas Savienību un Šveici. Startautiskās tirsniecības komiteja INTA pagaidām vēl nav mūs iepazīstinājusi ar savu ziņojumu, bet mēs jau esam sagatavojuši atzinumu. Šajā atzinumā es ierosinu lauksaimniecības un lauka attīstības komitejai atbalstīt Eiropas komisijas priekšlikumu slēgt šo jauno nolīgumu ar Šveici. Lai aizsargātu tātad gan cilmes vietu nosaukums, gan geogrāfiskās izcelsmes norādes, ir tikai divi komentāri vai divas piebildes. Pirmkārt, Mēs labi zinām, ka esam pieņēmuši Skota kunga ziņojumu par kvalitātes politiku. Kopā ar Eiropadomu Ungārijas prezidentūras laikā tiks pieņemti normatīvie akti par izcelsmes vietu nosaukumu geogrāfiskās izcelsmes norāža aizsardzību Eiropas Savienībā. Uh, Tādēļ es piedāvāju sekojušo. Pēc tam, kad tiks pieņemts jaunais normatīvais akts par kvalitātes politiku, Eiropas komisijai vajadzētu pārskatīt šo nolīgumu. Tā, lai šis nolīgums tiktu saskaņots ar jaunākajiem tiesību aktiem. Otra piebilde. Otrs komentārs lauksaimniecības komitejas vārdā ir tāds. Tas ir par datu bāzēm. Patreizējās datu bāzes nav pietiekami precīzas. Ir divas datu bāzes un pielikumi šim te nolīgumam, kurās tiek izmantot šīs datu bāzes, nepie, nav saskaņotas ar patieso so situāciju. Tā tad ir Dor bāze un Ebakhus bāze. Šajās bāzēs parādās situācija, kā tā bija 2009. gada septembrī. Mēs gribētu ieteikt Eiropas komisijai aktualizēt šīs datu bāzes, iekļaujot tajās jaunos cilmes vietu nosaukums un geogrāfiskās izcelsmes norādes. Priekšsēdētāja kungs. Ar šīm piebildēm es gribētu piedāvāt lauksaimniecības komitejā pieņemt komisijas priekšlikumu. Manuprāt, tā ir laba lieta, ka būs jauns nolīgums ar Šveici. Un visbeidzot, pavisam īsts komentārs jūsu zināšanai. Astoņu gadu laikā starp uh, Francija un Šveici, starp Austriju un Šveici ir bijušas pāris domstarpības, kas tika atrisinātas izmantojot iepriekš spēkā esošo līdzīgo nolīgumu. Šie konflikti ir šobrīd ir atrisināti, un patreiz neviena spēkā esoša konflikta starp šīm te valstīm Eiropas Savienību un Šveici attiecībā uz cilvēcvietu nosaukumiem, geogrāfiskajām izcelsmēm nav. Paldies! Paldies, Tabačvī kungs! Un tagad es došu vārdu Klārka kungam. Uh, Protams, ja neviens cits nevēlas izteikties, Klārkungs, lūdzu jums vārds. Much, well... Paldies, priekšsēdētāji! Es droši varu teikt, ka šis nolīgums sagādā mazāk bažas nekā nolīgums ar um, Alžīriju, par ko mēs tikko runājam, saka runātājs. Es gribētu pateikties deputātam Tapadžī kungam, kurš ir referents šim atzinumam. Mēs pieņemsim vērā visus viņu komentārus, gan tos, kas iekļaut atzinumā, gan šodien pateiktos. Tas neatiecas uz vīnu un alkoholiskiem dzērieniem, tas jau ir aptvērts pašreizē spēkā esošā nolīgumā, kas nemitīgi tiek atjaunināts, lai garantētu, ka visi jaunākie produkti ir iekļauti. šeit ir runa par eh, visiem citiem produktiem, nevis eh, vīnu un alkoholiskajiem dzērieniem. Ņemot vērā to, cik lielu uzmanību Eiropas Savienība pievērš šīm geogrāfiskajām norādēm, kā tādam kvalitātes rādītājam, šis nolīgums palīdzēs nodrošināt aizsardzību, un tas ir ļoti būtisks. Es pavisam noteikti ceru, ka komiteja dos savu piekrišanu, savu svētību. Paldies! Šasbā, vai ir jāģunģere kaut cosa? Honorevole Tabači, no? Benissimo. Tabači, kungs, jūs vēlaties kaut ko piebilst? Ja nē, tad labi. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 3. februāris, tātad parīt. Un tad mēs varēsim balsot par nolīgumu ar Šveici. Uh, Tagad pārējām pie trešā darba kārtības punkta. Lauksaimniecības tirku kopīga organizācija un īpaši noteikumi dažiem lauksaimniecības produktiem. Cienījamie kolēģi, mēs sākām savu darbu prezentēju ar uh, priekš, komisijas priekšlikumu par uh, kopējās tirgus organizācijas vienkāršošanu. Jūs zināt, ka šis uzdevums ir kļuvis eh, nepieciešams tādēļ, ka ir stājies spēkā Lisabonas līgums un vecā komitoloģijas sistēma eh, tagad ir likvidēta un ir sākusies jauna, eh, jauna sistēma, kas, ko nosaka 290. līguma pants. Un komisija ir iepazīstinājusi ar galveniem argumentiem un to filozofiju, kas ir apakšā Eh, visai šai jaunajai regulai eh, par lauksaimniecības attīstību. Un šodien komisija mūs iepazīstinās eh, ar vairāku un detalizētāku šo te priekšlikumu par tirgu kopīgu organizāciju un par to, kā tālāk tiks finansēt KLP. Un uh, runājot uh, par uh, kopējo tirgus organizāciju, es saprotu, ka pirmo reizi komisija piedāvā izmanto 43. panta trešo punktu Eiropas dibināšanas līgumā eh, kas paredz procedūras eh, lēmumu pieņemšanai Mm, kurus varētu pieņemt padome viena bez parlamenta iesaistīšanās par cenām, palīdzību, nodavām un tā tālāk. Tas ir jūtīgs jautājums, kā es sacīju, un tas ir jāapspriež. Mums ir jāizpēta tas no juridiskā viedokļa. Jebkurā gadījumā, Fulgārkungs, jums vārds, lai paskaidrotu. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir prieks atrasties šeit. Tas ir tiešām pagodinājums un izskatās, ka es esam, mēs esam mazliet eh, skaudīgi komisijā par, eh, teiksim, jūs šīm jaunajām skaistajām telpām, bet es došu tādu nelielu ieskatu. Es pārāk daudz nerunāšu, jo daudzi no jums jau pietiekami labi ir iepazinušies ar uh, šo darbu. Mēs jau esam nākuši klajā ar e, virkni priekšlikumiem. Tālūk ir mūsu e, salāgošanas paketi, pakotnes e, tāda viena daļa. Kopā dokumenta aizņem pār par 300 lapām, daudz pielikumu pār par 300 pantiem tā tālāk. Taču, lai kopumā visu priekšlikumu vienkāršotu, e, Faktiski šeit ir runa par to, ar ko mēs cenšamies izveidot tirgu kopīgu organizāciju un paredzēt īpašus notikumus. Un mēs pāriem no vecās komitoloģijas procedūras, eh, kuras ietvaros mums bija eh, pārvaldības komitejas un kvalificētā vairākuma eh, balsojuma nepieciešamība, vai arī mēs varējām ieviest regulējošo procedūru uh, kopums, kur bija vajadzīgs kvalificētā vairākuma balsojums un tā tālāk. Tātad mēs uh, pārējam uz Lisabonas līguma nosacījumiem šajā jomā. Un šeit galvenokārt, manuprāt, ir virkne jautājumu, kas ir jāizskata steidzamības kārtā. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka tam ir virkne, eh, teiksim, tādu uh, īpašību, kas ir ļoti būtiskas. Pirmkārt, ir vajadzīga lielāka skaidrība, un tā tad vienotais KTO tika pieņemts 2007. gadā, bet vīna reformas rezultātā 2008. gadā tas jau tika pakļauts ievērojamām izmaiņām tālāk. KLP veselības pārbauda 2009. gadā, un tagad mums faktiski ir tādi veseli pantu džungļi, eh, ko ārkārtīgi mīl juristi, bet parastiem cilvēkiem gan e, tas īpaši nepatīk, jo tas vienkārši ir nelasāms teksts, un tieši tāpēc priekšlikums ir konsolidēt to, kas mums šobrīd ir, un padarīt to tādu saprotamu, izlasāmu, un izveidot tādu struktūru, kas ļautu arī nejuristiem orientēties šajos svarīgajos jautājumus. Man, manuprāt, tas ir jāatspoguļo. Šeit ir runa arī par caurskatāmību. Vienkāršošana, caurskatāmība, tas faktiski ir tas mērķis, ko mēs vēlamies panākt ar visu šo darbību. Un tālāk mums ir nepieciešamība padarīt Lisabonas līgumu e, tā, tad, tādu par tādu, kas reāli darbojas. Man ir jāpasvītro. Šajā kontekstā komis, ka komisija pastāv uz to, ka nenotiek nekādas varas nobīdes. E, Tātad komisija nezaudē neko no tās varas, kur tajā šobrīd pie, piekrīt Eh, komitoloģijas procedūrā, bet, nu, gal galā mēs šeit arī neesam tāpēc, lai sagrābtu savās rokās vairāk varas. Nē, mēs vienkārši vēlamies adaptēt esošo likumdošanu Lisabonas līguma prasībām. Un šajā procesā mēs uh, sapratām, mm, ka ir dažas vietas Lisabonas līguma tekstā, kas nav tik pašsaprotams. Es nepiedalījos konventa darbā, kas strādāja pie teksta izstrādes. Uh, arī nepadomē, un reizēm jūs varat vienkārši brīnīties, kā tas vai cits ir formulējums vispār ir pieņemts. Nu, bet mums vairs tur nekas nav darāms, mums ar to ir jāsadzīvo, un līdz ar to mums jāiziet cauri tādam ļoti rūpīgam, skrupulozam uh, darbam, kur mums ir jāpaskatās, uh, kā regulējošā procedūra vai eh, pārvaldības komitejas darbs ir jāpārstrādā, lai tas atbilstu Lisabonas līguma prasībām, lai tas būtu eh, tātad īstenojamo aktu kategorijā vai deleģēto aktu kategorijā. Un tad, nu, lūk, šie te. Mm, īstenošanas akti, kas būtībā eh, prasīja, lai eh, tiktu nodrošināts vairākums eh, pret, lai to nobloķētu, un tas ir saistīts ar bijušajām pārvaldības komitejām. Mums ir tagad jāizdara tā, lai komisija viena pati, kā šodien, varētu pieņemt lēmumu, par ko mēs šeit runājam par samazināšanas e, koeficientu piemērošanu kvotām, kad e, pieejamais e, daudzums ir pārsniegs, vai arī importa nodevu piemērošana. Lūk, tam visam ir jāpaliek komisijas līmenī bez nekādas komitejas starpniecības. Tālāk deleģētie akti. Eh, kam ir jāizstāj tās situācijas, kad tie nav būtiski pamat likumdošanas aktam, ja par to ir vienojies likumdevējs, tātad padomu un parlaments, lai piešķirtu zināmu saturu un varētu šādus pamat, eh, tā teikt, nebūtiskos likumdošanas aktus pielāgot. Mēs tos saucam par uh, aktiem, par likumdošanas aktiem ar kvazi likumdošanas uh, raksturu. Lūk, tātad mums ir šis uh, skaidrais dalījums. Mē, uh, tātad mums ir mm, tātad pamat likumdošanas akts, uh, padome un parlaments un deleģētie akti ar kontrolas elementiem, padome un uh, pat, parlaments atkal un tālāk komitoloģijas procedūra, kas ir līdzīga bijušai pārvaldības uh, procedūrai. Tātad, lūk, ir š, jābūt šai atšķirībai, kas uh, ie, ie, ietilpst vienos likumdošana, vienveidu likumdošanas aktos un kas otros. Un uh, mēs tātad cenšamies arī tādu uh, pietiekoši skaidru interpretāciju sniegt, kas ietilpst vienā grupā un kas ietilpst otrā grupā. Mēs šeit esam būši, bijuši varbūt pārāk piesardzīgi. Un ja man kaut kur ir šaubas par to, kurā grupā tad attiecīgais likumdošanas akts būtu liekams, tad mēs to labāk ievietojam pie deleģētajiem uh, aktiem. Un mēs visu laiku sekojam tam, lai mēs nepārkāptu 2009 eh, un 290 un 291 Lisabonas līguma pantus. Lūk, tāpēc eh, mums eh, komisijai vienai ir attiecīgi jāpieņem tie lēmumi, pa kuriem runāja, bet tos var apstrīdēt viena vai abas institūcijas, vai nu parlaments, vai padome, vai abas deleģējums var tikt atsaukts, to, to var limitēt laikā, vai arī to var noteikt bez nekāda laika limita. Bet, ja nepieciešams, to var atjaunot, lai nebūtu jācauri jaunai uh, procedūrai par pamatlikumdošanas akta mainīšanu. Tātad, lūk, šī ir virkne virkne to izmaiņu, par kurām mums bija jāpanāk saskaņa, un es domāju, ka tie ir formalizēti tagad ar padomu un komisiju, lai redzētu, kā tas viss darbosies. Eh, tā ir struktūrēts līgums, ka komisija šeit it kā ir viena palikusi, jo būtībā mēs paši varbūt tā nemaz nebūtu vēlējušies, ja mēs būtu vieni, ja mēs esam vieni, kam ir jāpeld atklātā jūrā, kur mūs var pārsteigt jūra un eh, vētra un tā eh, var nākt no parlamenta puses vai no padomas puses. Un eh, tāpēc, manuprāt, ir saprātīgi konsultēties ar speciālistiem, ar ekspertiem. Un uh, no vienas puses tiem jābūt parlamentu, no otras puses padomas ekspertiem. Un tad jau jums ir eh, jāizlem pašiem, kā jūs to pildīsiet no savas puses. Uh, es nedošu jums nekādas padomas šai sakarā, bet, protams, ka būs eh, sekretariāts, eh, varbūt asistenti vai citi eksperti, kas pārstāvēs šo te ekspertu līmeni, ar kuriem tad mēs konsultēsimies pēc tam arī dalībās līmenī. Un šo konsultāciju procesa mērķis, acīm redzot, ir nodrošināt to, lai pēc būtības eh, būtiskāko elementu materiāls būtu tāds, pamatīgs un balstīts uz objektīviem faktiem. Un varbūt, kas ir nedaudz politiskāks aspekts, jāceņš izvairīties no tā, lai mums būtu pastāvīgi tāda situācija, kurā vai nu padome vai parlaments jūtas eh, jūt vilinājumu eh, izmantot eh, kodolieroci. ieroci vai ar pēc iespējas vairāk megatonnām, kas ir uh, deleģējuma atsaukšana, un tas būtībā nav neviena interesēs, īpaši jau komisijas interesēs nē. Mums ir vajadzīgs operacionāls procedūras, kas būtu efektīvas un darbotos pietiekami glūdi starp parlamentu, padomi un komisiju, lai lūk šī deleķēšana no uh, likumdevēja komisijai noritētu gludi. Tātad, lūk, tas ir tas vispārējais ieskats par šo te priekšlikumu, kas attiecas uz sadalījumu eh, starp to, kā strādāt ar deleģētiem aktiem un īstenošanas aktiem. Un jūs, priekšsēdētā kungs, pats eh, atzīmējat kādu lietu, un tas ir tāds ļoti ērkšķains jautājums, eh, proti 4. 433. 43. Eh, panta trešais punkts. Īsti nezinu, no kurien tas pat vispār ir radies. Mēs ar kolēģiem esam par to diskutējuši, un man, protams, būtu labāk paticis, ja tas vispār neeksistētu. Nu, bet eh, tās jau ir tikai tādas nereālas fantāzijas, jo Līgumā eh, pastāv šis 43. pants un tā trešais punkts, un tāpēc mums kaut kā ir šie kauli jāpaudzē ar miesu. Un, nu, kaut kā ar šo skeletu mums jāsadzīvo. Es domāju, ka tās ir pagātnes paliekas, kad katru gadu mums bija sarunas par fiksētajām cenām, fiksētajām kvotām. Tādā veidā tas tā nejauši tur ir ielavījies. Taču, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam centušies to interpretēt. Un tur mēs runājam par uh, Lisabonas līgumu kopējo gāru, par to, ka Lisabonas līgums nosaka koplēmuma procedūras nepieciešamību lauksamniecības politikā. Un, ja tas ir galvenais princips, uh, tad varbūt izņemt ārā vienu no lielākajām daļām, pateikt, ka parlamentam nav nekāda teikšana par piena kvotām, par cenām, par cukuru kvotām un par visām eh, šīm, šiem te skaistiem, traknējiem, sulīgajiem elementiem, tirgus, eh, organizācija cukuru tirgu, piena tirgu un tā tālāk. Tieši tāpēc mēs teicam, nē, nē, nē, būsim prātīgi centīsimies to visu tā smuki apliet ar mērci, bet ar tādu, kas respektē un saglabā Lisabons līgumu gāru, kas būtībā nemaina 43. pantu, bet e, nesamežģīja un neizkropļo pašu politiku kā tādu. Un tieši tādēļ mēs piedāvājam likumdevējam 43 pāntu, trešo punktu piemērotā ļoti prātīgi esam to ilustrējuši ar piemēriem, eh, ka nepieciešam kritēriju, saskaņā ar kuriem mēs varam, piemēram, sniegt eh, atbalstu eh, sviesta uzglabāšanai privātās noliktavās vai, piemēram, pienpulveru izmantošanu, lobrības gatavošanu un tā tālāk. Tātad būtībā tie ir tādi nebūtiski elementi kopējā lauksaimniecības politikā. Lūk, mēs, mums ar to jāsadzīvo, kas ir rakstīts līkumā, mēs šeit esam nākuši klējā priešlikumu, mums ir e, konkrēts priešlikums, un to jūs drīz arī saņemsies konkrēti par šo trešo punktu, 43. panta. Bet, nu, lūk, ar šo skeletu, kas mums ir e, no skāpjā, tā teikt, izskāpis, mums jātiek galā. Nu, tas būtībā arī ir viss, ko es šeit vēlējos sacīt šajā brīdī. Mēs esam interesēti, lai šī priekšlikuma pieņemšana notiktu pietiekoši ātri, jo šodien par cik e, mums darbojas tirgus kopējā organizācija un vecie noteikumi, mēs arī darbojamies saskaņā ar veco Eiropas līgumu. E, Mēs neatbilstam jaunajam līgumam, kamēr nav pieņemts e, šis e, priekšlikums, kamēr parlaments un padomu to nav apstiprinājuši kā likumdevēji. Tāpēc mēs lūgtu pēc iespējas ātrāk e, to pieņemt. Un pirms es beidzu, es gribētu teikt, ka ir virkni elementu, kur ir priekšlikumi par uh, tirgu, zin, par uh, mārketinga standartiem un, un, un, un piena pakotni un tā tālāk un tā tālāk, bet tos varat ignor, ignorēt, tie attiec uz atsevišķiem priekšlikumiem, kas arī ir iesniegti. Ja mēs sāksim šajā kontekstā par katru no tiem vēl arī disku, diskus, diskutēt, tad tas viss tikai aizkavēs kopējo pieņemšanu. Tāpēc vajadzētu tos nošķirt un koncentrēties eh, tikai uz eh, tātad salāgošanas diskusijām. Paldies! Bene, grazie, eh, grazie. Labi, paldies! Liels paldies Ugārt kungam un arī par uh, lauksaimniecības ģenerāldirektorēt ieguldīto darbu. Ar jūsu starpniecību es gribētu arī pateikties komisāram, jo ka jūs jau būsiet dzirdējuši, komisārs cenšas panākt līdzsvars starp deleģētajiem aktiem un īstenošanas aktiem. Un mēs eh, ļoti lielā mērā atbalstām šādu pieju. Un tāpēc mēs tiešām varam uzteikt šo te piesardzīgo pieeju, kādu jūs esat izvēlējušies. Uh, Mēs nevēlamies, lai parlaments tiktu nobīdīts malā. Centīsim, <clears throat> centīsimies dar, strādāt pēc iespējas ātrāk. Varbūt, ka mums tas izdosies līdz jūnijam. Mums, protams, ir zināmas bažas šajā saiti, saistībā, un mums ir jāpauž šīs bažas padomēji. Mēs domājam, ka varbūt padome varētu negribēt strādāt tik ātri. Deleģētie akti un īstenošanas akti mums šķiet tāds būtisks jautājums. Deleģētie akti tas nozīmē to, ka padomu saglabā savu lomu, savukārt īstenošanas tiesības nozīm, akti nozīmē to, ka parlaments tā kā tiek izslēgts no spēles. Tāpēc šis jautājums mums ir ļoti būtisks. Mums ir jāpielāgojas Lisabonas līgumam, bet jautājums ir par to, kā mēs to darīsim, vai mēs to darīsim labi vai slikti. Tikai es esmu ļoti apmierināts ar jūsu prezentāciju. Ulgārt kungs. Jūs, jums vajadzētu zināt, ka koordinātori un es pats ļoti rūpīgi klausījāmies jūs teiktajā, un mēs dzirdējām, ka arī jūs vēlties panākt ātru progresu šajā jautājumā. Es uzreiz jau gribu pateikt, ka mēs pasakāmies komisijai, bet mēs arī vēlamies aicināt komisiju palīdzēt mums rīkoties ātri, jo mums tik tiešām ir tāds bažas, ka varētu rasties zināmas grūtības ar padomi, jo padomi ir mazāk entuziastiski noskaņot attiecībā uz to, ka varētu drīzumā panākt vienošanos. Klāskundze. kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs ļoti labi uzsvērāt, ka mūsu priekšā ir ļoti svarīgs ziņojums un ka šeit ir runa par tiešām ļoti izšķirošām lietām, un es to vērtēju tieši tāpat. Es arī no savas puses gribētu pateikties jums par ievadvārdiem par šo tēmu, bet man ir arī daudz jautājumu arī attiecībā uz deleģētajiem aktiem. Un šo vārdu es redzu tik bieži, ka man tas rada bāžas. Un es nedomāju, ka šeit ir runa tikai par lis pielāgošanos Lisabonas līgumam. Es domāju, ka šeit tas mums, kā lauksaimniecības komitejas pārstāvjiem, iet arī par par īstenošanu, proti par lielākām tiesībām, par lielākām iespējām ietekmēt arī lauksaimniecības politiku saskaņā ar Lisabonas līgumu. Tā kā līdz ar to te nav runa tikai un vienīgi par eh, TKO at, atvieglošanu vai vienkāršošanu. Ugart kungs jau ļoti labi norādīja uz to, ka mums šeit ir priekšā ļoti liels dokuments ar ļoti daudziem produktiem, un te vīns vēl arī iekļaujas, un tāpēc es gribētu arī padomāt par vai lūgt padomāt par tehnisko vienkāršošanu, jo ir taču dažādas vienkāršošanas iespējas internetā, piemēram, meklēšanas iespējas, kā mēs varētu izdalīt dažādas tehniskās regulas. Un es domāju, ka vajadzētu vēlreiz padomāt, cik tā mēs esam tikuši attiecībā uz šo, šo tehnisko vienkāršošanu. Trešajā un ceturtajā punktā tur ir būtībā runa par vienu un to pašu tēmu. Varbūt vajadzētu definēt, kas te īsti ir domāts ar to un ko mēs te vēlamies panākt. Protams, parlaments runājot par deleģētajiem aktiem, Ogar kungs jau arī to pieminēja ir uh, ieguvis lielākas tiesības, lielāku teikšanu, bet man rodas jautājums, kur atrodas parlaments, tad, kad ir runa par šo te lēmumu atrašanu visā šajā te procesā. Tad līdzdarboties un beig beigās arī uzņemties politisko atbildību. Ja komisija kaut ko saka, un mēs tur arī beigās esam, un mums ir jāatbild par to, ko mēs esam izdarījuši, bet tāda īsta politiskā atbildība. Uh, to gal galā nes ievēlētie deputāti mēs šajā parlamentā. Un tāpēc es domāju, ka mums tik tiešām ir šis darbs jādara, tas ir ļoti svarīgi. Un te jau arī izskanēja, ka komisija ir pareizi atraduši šo līdzsvaru, bet arī mums pašiem ir jāizsver. Mums parlamentā uh, ir jāsaprot, kas tad tieši iekļausies, kas būs piederēs pie šiem deleģētajiem aktiem un kas pie īstenošanas pilnvarām, jo aiz tā visa slēpjas ārkārtīgi daudz būtisku jautājumu. Te, protams, ir runa arī par politiskiem lēmumiem, to mēs nedrīkstam aizmirst. It īpaši attiecībā uz nākamo ziņojumu par šo te uh, par, par, par politikas finansēšanu. Te ir runa ne tikai par finansēm, te ir runa par dažādu struktūru izveidi arī dalību valstīs, un līdz ar to man rodas jautājums, kur tad paliek šīs te politiskās ietekmes iespējas no parlamentu puses, un es zinu, ka arī padome uzdod jautājumu, kur tad paliek mūsu iespējas kaut ko ietekmēt, un ne tikai, ja runa par Ne tikai tad, kad ir runa par kaut kā uh, iegūšanu, bet tieši par līdzdalību šajā procesā un uh, jautājumu iekustināšanu un virzīšanu. Es domāju, ka mums būtu jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem. Ja mēs nedrīkstam vienkārši teikt, mēs atļaujam komisijai paveikt visu šo darbu, jo tas, kurš darbu padara, tas tad beig beigās arī pieņem lēmumu. Tāpēc mums būtu jābūt ļoti piesardzīgiem, un šajā gadījumā ir vēl daudz neatrisināt jautājumu. Paldies! Jā, paldies! Es piekrītu jums, klāsas kundze. Mēs šobrīd atrodamies tikai procesa sākuma posmā. Un būs arī debates, bet es gribētu uzsvērt, lauksaimniecības ģenerāldirektorāta pozitīvo attieksmi un to, ko Ulfgard kungs teica tīpaši par 43. pānta trešo punktu. Es domāju, ka mēs ļoti novērtējam to, ka viņš teica, ka būtu labāk bijis, ja šis pāns vispār neeksistētu, jo tas tik tiešām rāda dažas problēmas. Bet tas tomēr tur ir iekļauts, un šķiet, ka padome to ir tā kā pa sēdz durvīm atkal ievedus iekšā, lai gan mēs pa parāds durvīm to gribējām izsviest laukā. Bet es pilnībā piekrītu Mums ir jākoncentrējas uz deleģētajiem aktiem un īstenošanas aktiem. Mums nevajadzētu izmantot šo ziņojumu, lai izdarītu grozījums, kas ir citiem, citos eh, priekšlikumos, piemēram, tajos par kvalitāti un eh, TKO. Ja neviens cits nevēlas izteikties, tad es vaicāšu Ulgatkungam, vai viņš vēlas kaut ko vēl sacīt. Iepriekšsētātāja kungs. Es tikai gribēju dot pāris konkrēts piemērs. Jo, nu, te ir tas risks, kā klāsts kundze jau runā, jā, te ir ļoti daudz politikas varbūt šajā jomā un, un kur mēs tieši varam īstenot savu politisko kontroli, un es tik tiešām piekrītu, tas nav tik acīm redzam, tas nav tik skaidrs, jo tad acīm redzot jums tiešām ir katru dienu jāveltīja laiks šāda veida debatēm, bet es nedomāju, ka tā ir jūsu misija, man liekas, ka jūsu uzdevums ir spēt nu tad, kad ir kaut kāds delikāts jautājums, kas var atstāt lielu ietekmi, spēt iejaukties. Tikai jūsu iejaukšanās, runa, tad, kad ir runa par deleģētajiem aktiem, vienalga vai jūs esat pret kaut ko, vai, teiksim, runa par kaut kādu atsaukšanu, tad tam jābūt tādam izņēmuma gadījumam. Jo tad tādā veidā mēs no komisijas puses parādām, izrādām nepieciešamību rīkoties un ka mēs nepārkāpjam savus pilnvars un necenšamies darīt kaut ko tādu, kas ir nepamatot vai no ekonomikas iemeslu dēļ vai citu apsvērumu dēļ. Tā kā jums ir jāizteno savas pilnvaras tādā veidā, lai jūs varētu koncentrēties uz politiski delikātajiem jautājumiem, kas tad vēlāk var izraisīt debates starp jūs vēlētājiem, bet pamatā pret to būtu jātiec kā pret parasto kārtību, uh, Vienalga, vai te ir runa par regulējošo komiteju vai, teiksim, strādāšanu pie kādas jaunas jomas, bet to nevajadzētu uzskatīt par revolūciju. Te mēs nerunājam par revolūciju, mēs te nerunājam par kairu, par jaunu režīmu. Mēs runājam par vienkāršu pārēju no vienas, nu, tā kā pārvaldības sistēmas uz citu, bet te mēs nepārņemam varu. Es varbūt varētu jums sniegt kādu piemēru. Ja mēs, piemēram, paraugamies uz iejaukšanos. 31. punkts. 56. lapusē 5084 šķērsvītra 2010. Ja mēs parāgamies tātad uz šo 31. pāntu, nu, tas tikai tāds piemērs un te mēs tieši runājam par deleģētajiem aktiem. Tur ir runa par pieņemt pasākums un priekšnoteikumus, kā būtu, ievē, kāds būtu jāņem vērā tad, kad notiek iejaukšanās. Tas nozīmē, ka, mu, ka mums ir uh, jāņem vērā dažādi kvalitātes uh, rādītāji, mums ir jāpieņem dažādas normas attiecībā uz, teiksim, proteīnu sastāvu, uz Tātad viss parastās ikdienišķās lietas, kas ir saistīts ar valsts intervences pasākumiem. Ja mēs sakam, ka, piemēram, um, proteīna saturam ir jābūt 30, uh, pro, 14% kādā bet, teiksim, parasti mēs runājam par 11%, un tad ir kaut kāds samazinājums vai papildinājums gadījumam, ja šis te proteīna, šī proteīna norma ir pārsniegta vai arī nav izpildīta. Nu, tad mēs runājam par īstenošanas pilnvarām. Un te ir vairāk runa par harmonizāciju, par centieniem nodrošināt, ka pastāv harmonizēta pieeja dalībvalstīs. Tad tālāk 32. pāns, kas ir saistīts ar intervences pasākumiem, te mēs runājam par to, ka ar šo procedūru nosaka testa metodas, lai noteiktu, vai šie produkti ir pieņemami vai nē. Atkal tāda ļoti, ļoti ikdienišķa prakse, te nav daudz politikas šajos te elementos. Ka te ir politikas elementi pēc būtības, bet jums ir jāraugās, ka tad, kad jūs īstenojat savus pilnvaras, tad te pamatā mēs koncentrējamies uz to, kas tiešām maina kaut ko dzīvē, bet nevis. Bet, bet tā būtībā ir parastā kārtība. Un tad ir 43. pānta. Trešais punkts. Es varu tikai atkārtot, ka mēs to izmantosim tā ļoti mēreni. Bet tas būs ietverts arī kaut kādā atsevišķā priekšlikumā likumdevējiem padomē un parlamentam, un tad jums būs iespēja, nu, cerams, vienoties. Jo man ir radies iespējas, ka tā nav diskusija ar komisiju, tā vairāk ir diskusija ar padomu. Paldies. Sí. Siamo d'accordo con lei, eh, signor Ulgard. Jā, mēs jums pilnībā piekrītam. Um, Es jums varētu sniegt kādu tādu visai banālu piemēru. Nākamā nedēļa mēs apspriedīsim priekšlikumu no padomas puses par cūkopības krīzi un ko mums darīt šajā sakarā. Tas ir ļoti jūtīgs jautājums. Un nākotnē mēs vēlamies, lai parlaments arī būtu iesaistīts šādos procesos. Uh, Bet ir visādas ikdienas eh, lietas, protams, un tā teikt, ikdienas eh, darba lietas, kuras, protams, mēs nevēlētos risināt, mēs nevēlētos zaudēt laiku. Un tagad, es domāju, mēs varam turpināt, jo mēs tā veiksmīgi esam eh, sākuši un paldies komisijai par to, ka jūs arī padomi virzat uz to, lai viņi strādātu ātrāk, tā ka neviens nevēlas izteikties par šo jautājumu. Iesim tālāk un pie nākamā jautājuma sveicu direktoru Longokungu. Mēs runājam šeit par grozījumu izdarījušu padomas regulā 1290-2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu padomas regulas 165-94 un 78-2008 atcelšanu. Uh, Tautas pārtīja raksta šo ziņojumu, viņi vēl nav nozīmējuši referentu, došu Longo kungam vārdu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es arī eh, neizteikšos gāri. Mēs uzklausījām uh, eh, Olgārta preze kunga prezentāciju, tā bija ļoti izsmeļoša un daudz tur nav palicis ko piebilst. Faktiski, ko es varu teikt? Uh, faktiski tā demarkācijas līnija, ko mēs esam e, izmantojuši, lai nodalītu īstenošanas aktus no deleģētiem aktiem, ir tieši tāda pati. Mūs iedvesmojuši tie paši principi, kā iepriekšējā priekšlikumā. Un to visu sakot. Faktiski nav uh, e, nekādas jēgas atkārtot šos te pamatprincips un aprakstīt Ogārta kunga aprakstīto šo te sadalījumu principu. Es tikai vēlos norādīt uz vienu lietu, ko jūs minējāt, un proti šī ir iespēja veikt šo te salāgošanas procedūru, lai varbūt labotu uh, dažas eh, valodnieciskas problēmas regulā. Mēs centāmies regulu drusku sakārtot bez eh, tādām būtiskām izmaiņām. Šo abu regulu grozīšana. Eh, pirmajā un otrajā pantos faktiski uz tiem arī attiecas uh, lielākā daļa mūsu piedāvāto grozījumu. Faktiski vairāk es tā arī nemaz nerunāšu, un tas vienkārši aiztaupīs laiku. Jā, liels paldies, direktor kungs. Vai kāds vēlas izteikties, Giovanni? Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es ar gandarījumu redzu, ka komisija vienkāršo un saskaņo lietas, sakārtotās, tas ir ļoti labi. Ja uh, jūs šādā veidā cenšaties vienkāršot kopienas likumdošanu, tas pats par sevi ir labi. Un es domāju, ka uh, parlamentam šeit vajadzētu to uzņemt uh, ar Tātad to vajadzētu vērtēt kā pozitīvu darbu. Es domāju, ka iepriekšējās debates, kas attiec ar salāgošanu ar uh, Lisabonas līgumu, es domāju, ka tas tiešām, tā tiešām būtu atkārtošanās, jo mēs jau to dzirdējām izskatot iepriekšējo jautājumu, bet varbūt kāda lieta tomēr. Es domāju, ka šai salāgošanai vajadzētu novest pie tā, ka procedūras ir ātrākas, gludākas, mazāk sarežģītas. Tāpat laikā parlamentām tomēr ir jāatvēl pietiekams laiks, lai tas varētu spēlēt savu lomu ne tikai nāk lējā priešlikumiem, bet arī veikt zināmu kontroli. Un, acīm redzot, komisija un parlaments eh, būs atklāti attiecībā uz sadarbību un atradīs vislabāko līdzsvaru. Paldies! Jā, paldies, cienījamie kolēģi, tālāk klāskungam vārds, kundzei vārds. Varbūt, ka es te mm, pa daudz iedziļinos, bet eh, runājot par 35. Eh, pantu A punktu, kur runa par uh, dalību valstu izdevumu paskaidrošanu attiecībā uz um, budžeta ieņēmumiem, tad tādā gadījumā komisija pieņem deleģēto aktu, un tad saskaņā ar procedūru tiek noteikts, kā būtu jāprēķina šie izdevumi un uh, ieņēmumi. Tad to tad nosaka komisija. Vai vēl kāds piemērs? 37 pantā A punktā, tur runa par īstenošanu. Tad komisija var deleģētajā tiesība aktā noteikt normas par dalību valstu sadarbību. Arī šeit komisija to nosaka. Un tad vēl 40. pantā B punktā trešajā apakšpunktā, tur ir teikts, ka komisija uh, nosaka kaut kādas izdevumu normas. Tā kā, manuprāt, te ir trīs punkti, kas ir ar ļoti lielu politisko nozīmi. Un tālāk 42. pantā šajā regulā ir runa par to, ka iebildumi pret deleģētajiem tiesību aktiem. Tātad var celt iebildumus pret šo te delegēto, deleģēto aktu. Un kāpēc tad uh, nevar arī noteikt tādu pienākumu sniegt informāciju agrāk un, teiksim, publiskot šo informāciju, un tad, ja, ja kāds nav šajā diskusijās iesaistīts jau no paša sākuma, ka tomēr tiek dot iespēja iesaistīties, to es īsti nesaprotu. Okay, uh, se non ci sono... Jā, paldies. Tā kā tālāku komentāru nav, došu vēlreiz vārdu Longo kungam. Uh, Un es domāju, ka viņš eh, klāsas kundze izskaidros, kāds ir tas virziens, kurā jūs darbojaties, un arī tie grozījumi, kurus jūs minējāt un par kuriem jūs it kā satraucaties. Jā, es eh, tikai vēlējos teikt, saka Longo kungs, ka daudzas no lietām, eh, uz kurām jūs atsaucāties, faktiski jau pastāv. Tās jau ir ietvertas pašreizējās normās Mēs vienkārši tās uh, pārnesam. Uh, kā mēs jau to iepriekš eh, teicām. Tātad derīgās lietas tiek saglabātas. Jūs um, izteicāt zināmas šaubas vai, vai satraukumu, un uh, Es esmu pilnīgi atklāts ar jums sadarboties un parunāties ar jums un apmainīties ar informāciju un viedokļiem par šiem te konkrētiem punktiem, ko jūs minējāt, esmu jūsu rīcībā. Un esmu jebkura parlamenta deputāta rīcībā, kurš vēlētos ar mani runāt. Bene, grazie a tutti, grazie alla komisija. Paldies, paldies komisijai. Tagad mēs pāriem tālāk pie piektā darbas kārtības punkta, un tas ir ļoti svarīgs jautājums. Direktīvas 2001 šķērsvīt 18 grozīšana attiecībā uz iespēju dalībvalstīm ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētu organismu audzēšanu savā teritorijā. Un e, atzinums sagatavotājs ir Džordžs Lajons. Mēs zinām, ka šis jautājums ir ārkārtīgi jūtīgs. Tas noved pie dažādām ideoloģiski rakstura debatēm, tā kā mums ir rūpīgi un pragmatiski jāizskat kopienas prie, eh, komisijas priekšlikums. Eh, Padomu savus šaubas jau ir izteikusi. Pirms došu vārdu eh, Džordžam, atgādinu, ka grozījumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 9. februārim tā kā mums ir dažas papildus dienas. Tātad 9. februāris, gala termiņš, lai iesniegtu grozījumus. Čorģ Lajon, lūdzu, jums vārds. Jā, paldies. Kā jūs jau teicāt, tad šī nav tāda tēma, kur mēs eh, radīsim harmoniju un saskaņu, lai cik ilgi mēs par to nerunātu taču tomēr ir svarīgi tam piešķirt kaut kādu kontekstu. Nav jau, te jau nav runa par vai pret ģēmo, tas ir konkrēts priekšlikums, ar ko nāk klajā komisija, lai uh, dalību valstīm būtu iespēja pateikt vai uh, tās eh, vēlas vai nevēlas audzēt šīs kultūras un nepieciešams stiprināt eh, visu šo procesu. Mums būs tā tad arī juridiskie viedokļi no attiecīgiem, un ekspertu viedokļi no attiecīgiem dienestiem komisijā padomē un parlamentā, vai vispār ir uh, tiesiskā bāze, lai turpinātu pie tā strādāt. Parla, uh, padoms šķiet saka nē. Uh, Parlaments it kā jā, bet saka, ka ļoti šaurā jomā, un šķiet, ka komisija domā tāpat. Es domāju, ka šai komitejai tas ir politisks jautājums. Esmu runājis ar ēnu referentiem, un ko es viņam jautāju? Vai mēs to vēram, vēlamies noraidīt? Tas nozīmē, ka mēs tiksim izslēgti no šīs debatas turpmāk, jo nešķiet, ka vīdes e, komiteja, kas ir e, atbildīgā komiteja, mums to pēc tam ļaus, vai arī mēs tomēr vēlamies e, turpināt un vismaz paust lauksaimnieku viedokli. Un šķiet, ka ar vienu izņēmumu lēmums bija tāds, ka vajadzētu tomēr turpināt piedalīties šajās diskusijās un izsverot dažādas iespējas un cenšoties priekšlikumu stiprināt, es gribētu teikt, ka to vajadzētu atbalstīt ar nosacījumu, ka mani piedāvātie grozījumi tiek pieņemti. Un es e, pieņemu, ka komisijas e, uzskats ir tāds, ka šis e, priekšlikums var dot lielāku elastību un faktiski, nu tā teikt, izsist no uh, miera punkta eh, visu šo te audzēšanas atļauju apstiprināšanu ģēmo. Pirmkārt, mm, šeit es gribētu sniegt atbalstu ģēmē audzētājiem un eh, dot, teiksim, tādu juridisku pamatu eh, tam, cik bieži un kā dalība valsts var izmantot drošības klauzulu, lai aizliegtu ražot audzēt ģēmumu. Tad, kas ir pamatprincips un kas ir principiālās pārmaiņas? Tātad proporcionalitātes princips, kā dalība valstis šo jauno paragrāfu drīkstētu izmantot, un daļa no proporcionalitātes ir tāda, kā uh, tikai konkrētai kultūrai drīkst, eh, lēmums jāpieņem par katru konkrēto ģēmo kultūru atsevišķu, jo dažādi ģēmo, dažādas ģēmo kultūras daž, rada dažādas pakāpes eh, risku, jo ir atkarīgs vai augs ir pašaputeksnējošs, vai tās ir šķērs apputeksnējošs. Un, eh, attiecīgi, no, izjūt no tā, apdraudējums videi ir atšķirīgs. Uh, Un es domāju, ka eh, tādas eh, vispārējas aizliekums būtu neproporcionālās. Tātad ir jābūt uz kultūru, konkrētu kultūru vērstai pieejai. Tālāk. Svarīgi, lai jaunais 26. pants un iespēja izmantot šo aizliegumu ir tiešām nu, pēdējais līdzeklis, ja dalībvalsts nav uh, pieņēmusi nekādus citus nosacījumus par līdzās pastāvēšanas pasākumiem, un tā tad dalība valstis rakstīts, ka dalībvalstis drīkst pieņemt šādus te līdzās pastāvēšanas mērus, bet es domāju, ka vajadzētu rakstīt, ka tam tas ir jādara, jo tas principā atrisinātu virkni problēmu un pārobežu strīdu. Tātad, lūk, tā būtu tāda proporcionāla, proporcionāla atbilde uz to, kā to visu pielietot. Tālāk vēl kāds punkts ir princips, ka mēs respektējam gan patērētāju, gan lauksaimnieku uh, izvēli. Lauksaimniekam ir tiesības izdarīt savu izvēli, un arī patērētājiem ir tiesības izvēlēties, vai viņš grib vai negrib lietot šos produktus un es esmu arī e, lūdzis komisijai e, sniegt tādus tehniskus sliekšņus e, par nevēlamu ģēmo klātbūtni parastajās sēklās un noteikti šīs pieļaujamos robežas, robežvērtības, robežas sliekšņus Ir cilvēki, kas saka, ka uh, šim te slieks nevajadzētu būt nullē, faktiski nevajadzētu būt kādam piesārņojumam ar ģēmi un pārējās sēklās. Taču, ja mēs palūkojam uz piesārņojumu līmeņiem, ja mēs runājam, piemēram, arsēna klātbūtni vai diok, uh, dzeramē ūdenī, dioksīna klātbūtni gaļā un tā tālāk, Būtībā visi jūs zinat, ka ļoti daudzos ikdienas produktos nemaz nav iespējams pilnībā izvairīties no jebkāda piesārņojuma līmeņa, tāpēc ir noteikti, noteikts robežu vērtības, piemēram, dioksīna klātbūtnē pārtika, un tāpēc tam pašam būtu jātiec arī uz ģēmo, tātad arī tie, kas izvēlēsies neaudzēt ģēmo, viņiem nevajadzētu mm, nest ekonomisks zaudējums tādēļ, ka ir kaut kāda klātbūtne viņu parastajās sēklās. Nu, lūk, runājot par valstīm, kas izmantos šo te pilnīgo aizliegumu. Uh, Eh, tur eh, arī ir jāpieņem lēmumi eh, attiecīgi vismaz trīs mēnešus pirms lauksaimnieks sāk audzēšanu. Tālāk ir šī te iespēja teik, noteikt īpašas zonas un teritorijas, kurās tiek noteikts aizliegums. Un, bet tas ir tam, šiem lēmumiem jābūt pieņemtiem saulēcīgi, lai lauksaimnieki varētu plānot pietiekoši tālu uz priekšu Komisija padomi, piemēram, ir uh, lūgusi arī pamatojumu, uh, tātad kas ir pamats tam, lai piemērotu šo aizliegumu iespēju. Nu, es nezinu, ja komisija te gatavojas publicēt tādu izsmeļošu sarakstu, tad es to te nedarīšu. Un jābūt šiem argumentiem arī pamatotiem tā ir vajadzētu būt tādai, tam vajadzētu būt kā izējas punktam, no kā vadīties dalībvalstīm pieņemot lēmumus. Un vēl kāds punkts, ko gribētu uzsvērt. Mums, manuprāt, ir e, vīdes un e, veselības e, drošības jautājumi jāatstāja parastam Eiropas Savienības autorizācijas procesam. Ja mums būs 27 dažādi uh, viedokļi par, šo, uh, par to, kas ir eh, droši no vīdes veselības viedokļa un ja vēl reģiona, katrs izstrādā savus noteikumus, nu tad es domāju, ka mums nebūs iespēja pieņemt lēmumus, kas baltīstos uz normāliem, zinātniski pamatotiem faktiem. Protams, ir skaidrs, ka ir jomas, kur pārtiks nekaitīguma aģentūra varētu būt eh, stingrāk un tā tālāk. To par to var debatēt, bet ir svarīgi, lai autorizācija par lēmiem par vidas drošību, eh, tam ir jābūt Eiropas Savienības kopējā līmenī. Mums ir jānodrošina, lai šos līgumus nevar apdraudēt nekādas atšķirīgas interpretācijas par šo jautājumu. Cerams, ka esmu paskaidrojis, teiksim, tās idejas, kas man bija pamatā to visu izstrādāt. Ir svarīgi, lai mums ir iespēja izteikt savu viedokli. Un varbūt mēs varam ietekmēt vidas komiteju un piespēst viņus par to balsot. Un, uh, un plenārsēdē nākt klajā ar atbalstu vai noliegumu tiem vai citiem grozījumiem. Un priekšsētētā, jūs sacījāt, ka mums ir drusku vairāk laika, lai iesniegtu grozījumus, tātad līdz 9. februārim. Es zinu, ka daudz referenti vēlas, lai tiktu pārcelts balsojums, lai tas nebūtu 28. jo tā ir pirmdien, tūlīt pēc Tirkijas nedēļas, un kā nu mēs varēsim panākt konses konsensusu, ja mums paliks tik ļoti maz laika. Būs ļoti grūti vienoties par kompromisu grozījumiem. Es domāju, es runāju visu ēnu referentu vārdā, kad es saku, ka mēs vēlamies eh, redzēt eh, tā tad eh, šo te garāku darba periodu, lai tas būtu vismaz tāds trīs nedēļu periods, lai mums ir trīs nedēļas laika to darīt. Nu, es neredzu, kāpēc mums kāds nevarētu piešķirt vēl vienu nedēļu, lai mēs varētu nonākt ar grozījumiem pie balsošana, balsošanas. Es, do, es pateicos eh, ēnu referentiem par viņu iesaistīšanos un par to, ka viņi man atbalstīšu pagaidām. Sī, grāci, Džordž. Paldies, Džordž. Jā, atcelsim balsojumu līdz 15. martam, tātad jaunais balsošanas datums ir 15. marts. Es domāju, mums jāizmanto viss tas laiks, kas ir mūsu rīcībā. Mums ir sarežģītas attiecības ar vidas komiteju. Pagājušo nedēļu vidas komiteja uzstāja, ka ir jāizmanto 50. pants KLP Viņi nevēlas dot atzinumu par šo jautājumu. Viņi grib, lai viņi būtu līdzatbildīgā komiteja kopā ar mums. Mēs esam pret to un tagad gatavojam vēstuli par šo jautājumu visiem koordinatoriem. Vienkārši gribēju jums atgādināt. Tā, nu, noteikti ir mūsu prerogatīva. Ja runājam par ģēmo, tad mēs izmantosim visu laiku, bet balsosim 15. martā nevēlāk. Un tagad sāksim debats. Nikolaiško kungs, lūdzu. Vreau să-i mulțumesc lui George Lyon pentru proiectul de Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties Džordžam Lainam par šī atzinuma sagatavošanu. Viņš jau sacīja, ka tas nebūtu nebija tik viegli, jo šī tēma ir ārkārtīgi delikāta. Es gribētu pateikties par viņu reālo attieksmi, par to, cik viņš tā apņēmīgi ir ķēries pie, tī, pie šī temata. Es domāju, ka šīm atzinumam būtu jānāk par labu mūsu lauksaimniekiem, un es domāju, ka būtu jāņem vērā arī Džordži ierosinātie uzlab... priekšlikumi, kā uzlabot tekstu. Te nav runa tikai par ģenētiski modificētiem organismiem, tie ir runa arī par subsidiartāts principu ievērošanu. Vienīgais uzlabošanas priekšlikums, kas man nav īsti skaidrs, ir ir tas, ka es īsti nesaprotu, kā atšķirs komisijas priekšlikums saistībā ar ierobežo, ierobežošajiem pasākumiem attiecībā uz ģēmo un George Lyon priekšlikumu. Vai tur vispār ir kaut kāds, kaut kāda atšķirība, jo jebkurā ja gadījumā ir jāņem vērā veselu virkni dažādu elementu, piemēram, risinājums attiecībā uz ģenētiski modificētajām um, sojas pupiņām. Mums ir kaut kādā veidā jāpanāk mm, skaidrāks risinājums. Paldies! Paldies, Nikolēsko kungs, Bovē kungs, tagad dod vārdu jums. Uh, Lain, donc j'ai bien. Lain kungs, noklausījos jūs teiktajā. Ja? Es zinu, ka jūs veicāt lielu darbu kopā ar ēnu referentiem. Attiecībā uz šo jautājumu. Mēs nesāksim no gala šīs debatas par ģenetiski modificētiem organismiem, jo tad tās nekad nebeigsies. Vienkārši runāsim par praktiskām lietām un jautājumiem. Viens, sākot, viens sākotnējais komentārs. Šobrīd ir tāda problēma, ka ir vairums dalību valstu, kas nevēlas pieņemt šādu komisijas priekšlikumu. Tātad vairums dalību valstu ir pret to. Ja mēs tām pieskaitām vēl tās, kuras atturējušās līdz šim, tad divas trešdaļas ir ļoti skeptiskas. Ir pareizi pamatot jautājumu attiecībā uz ekonomiskām normām. Tāpat arī ir jautājumi par Pasaules tirdzniecības organizāciju un tās ietekmi. Uh, Bet tas ir pirmais eh, un otrais problēma loks. Trešais problēma loks ir tāds, es gribētu darīt jūs uzmanīgus, negribu izdarīt spiedienu, taču gribu pateikt, ka šodien Eiropas sabiedriskā doma pirmo reizi ir nākus klajā ar konkrētu lūgumu rakstu ar miljonus parakstiem. Tas ir lūgums Um, mainīt un pa, uh, mainīt likumdošanu attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem, proti pārtraukt šīs likumdošanas izstrādi. Un šī, šis lūguma lūgum raksts tika nodots komisāram dalī. Tā tad ir ļoti liela sabiedrības mobilizācija šajā jautājumā. Es domāju, ka ir jābūt piesardzīgiem. Mēs nedrīkstam atpalikt no tā, ko sagaida vairums iedzīvotāju un arī organiskās lauksaimniecības tiešie dalībnieki, lauksaimnieki. Bet tagad pievērsīšos šim te konkrētajam priekšlikumam. Man šķiet, šis priekšlikums uzrāda, ka ir konkrēts problēmas. Pirmkārt, tas ir jautājums par sēklām. Jūsu grozījuma numur 4 attiecībā uz 8. apsvērumu jūs sakat, ka ir nepieciešams ieviest slieksni pieņemamo slieksni, kāds ir šis ģēmo piesārņojums sēklās, parastajās sēklās. Šobrīd šis slieksnis ir nulles slieksnis. Jūs šeit ievadrunā skaidrojat, ka ir dažādi sliekšņi attiecībā uz pesticīdiem un tā tālāk. Uh, bet e, jūsu argumenti liecina par to, ka jūs nezināt e, lauksaimniecisko būtību. Ja vienu gadu šī ģēmo klātbūtne būs 0,3%, tad nākamajā gadā šīs te, šī klātbūtne būs daudz lielāka 0,8 vai pat 1%, pēc tam 2, 3, 4% un pienāks brīdis kad nebūs vairs iespējams e, vispār atrast tādas sēklas, kas būtu brīvas no ģēmo. E, Tātad tas ir principi jautājums, te ir jāatbild ar jā vai nē. Nekāds liekšņi nevar būt, kas ir lielāka par nulli. Mēs nedrīkstam ļaut izplatīties ar ģēmo piesārņotiem mm, sēklu produktiem. Es domāju, ka te mūsu nostāja jābūt ir ļoti, ļoti skaidrai, jo tur mēs vairs nevarēsim spērt soli atpakaļ. Ja sēklas tiks piesārņotas, tad šis piesārņojums tikai izplatīsies, tas nebūs izskaužams. Otra otrs komentārs eh, par jūsu tekstu. Es nedomāju, ka trīs mēneši ir pietiekami ilgs laiks, lai ieviestu kaut kādu politiku. Ja mēs sāksi, uzsāksim šo procesu, mēs zinām, ka sēklas četrus vai sešus mēnešus iepriekš tiek iepirktas. Un, piemēram, ja runājam par kukurūzu, Tad lauksaimnieki iepērk eh, vai pasūta kukurūzu sēklas janvārī vai februārī. Aprīlī vai maijā tā tiek iesēta. Tātad šis laiks ir ilgāks nekā trīs mēneši. Es domāju, ka ir nepieciešams daudz ilgāks laika posms šajā tekstā. Trešais elements, jūs pats, Lainkungs, to pieminējāt. Runa ir par pasākumiem, kas veicami, lai nodrošinātu līdzās pastāvēšanu. Jūs sakat, ir nepieciešams stiprināt līdzās pastāvēšanas pasākumiem. Paskatāmies, kas notiek valstīs. Ir dažas valsts, kas ir ieviesušas eh, regulu par šo te līdzās pastāvēšanu. Cik es zinu, ir četras, varbūt pat piecas valsts, kurās tas ir ieviests. Manā valstī, Francijā, ir bijušas ļoti plašas debatas par šo jautājumu. Tur joprojām nav ieviesti konkrēti noteikumi, kāda varētu būt šī līdzās pastāvēšana. Tajā dienā, kad visās dalību valstīs būs konkrēti noteikumi par līdzās pastāvēšanu ģēmo un no ģēmo brīvas kultūras, tad mēs varēsim sākt šīs debats. Pēdējais komentārs par iemeslu sarakstu, kādēļ ir jāaizliedz ģēmo, šie iemesli, kas tiek ieteikti dalību valstīm. Es domāju, ka mums ir jāpieiet zinātniski. Jāņem vērā zinātnes fakti, tāpat arī vides apsvērumi, ekonomiskie un sociālie apsvērumi, jo ģēmo ietekme ir globāla. Domāju, ka nevajag baidīties, vajag nosaukt visas šīs tēmas, kas tiek skārtas. Es atvainojos, ka izteicos nedaudz par garu. Paldies! Aņo kungs, lūdzu. Pēc tam Nosoviča kungs. Kevin. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jautājums par to, kad, kur un kādā veidā ģēmo var audzēt Eiropas Savienībā, ir bijis risināts apmēram desmit gadus dažādās Eiropas Savienības institūcijās. Nekādu atbilžu nav šo jautājumu. Šajā jautājumā iestājusies pilnīgas e, paralīze. E, Apvienotajā karalistē zinātnieku domas dalās. Es uzskatu, ka ir zināmas priekšrocības ģēmo audzēšanā, bet daudz no maniem tautiešiem stingri iestājas pret to. Ir būtiski uh, pieņemt lēmumu par šo jautājumu Lielbritānijā, par to, vai Lielbritānija tiks audzēt ģēmo vai nē. Mēs nevaram ļaut, lai ārzemnieki, kas dzīvo citās valstīs, mums uzspiež šādus lēmumus. Blozovičs, kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Tāpat kā iepriekšējais runātājs sacīja, es arī gribētu teikt, ka tas ir tāds ļoti smags temats, kas ir tā haotiski izskatīts jau vairāk gadu garumā, tagad mums ir jāpieņem skaidra nostāja, kas um, palīdzētu pārvaldīt visu šo jautājumu. Lūgumā mēs esam rakstījuši, kam šis likumdošanas akts ir domāts, proti dalību valstīm ir jādod pēc iespējas lielāka manevrēšanas iespēja, lai tās varētu izlemt, vai tās audzēs ģēmo produkts vai nē. Te ir zināmas bāžas, kuras izteica arī parlamenta juridiskais dienests. Lūgumos, ko mēs varam lasīt, mēs redzam, ka uh, mēs varētu radīt jaunas iespējas, bet es domāju, ka mēs nedrīkstam noteikt tādas normas, kas ir vispārīgas, jo galu galā nepatikšanas var sākties ar zīk, uh, nu, no, no zīkumiem, jo pavisam noteikti ir tāds valsts, kuras nevēlas savās teritorijās ģēmo, vai šīs valstis varēs šos noteikums pieņemt? Pat ja regulā ir skaidri noteikts, kam tā ir domāta, tā tas ir regulas nosaukumā, šī regula nedarbosies, jo dalība valstis to rīcībā nebūs instrumentu, ar kur palīdzību varētu īstenot šos noteikumus. Paldies! Paldies! Kasneģer kungs, lūdzu kundzes atvainojas. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties referentam par ieguldīto darbu, un es uzskatu, ka ir apsveicam tas, ka referenta pozīcija atbalsta komisijas nostāju. Apsveicam šajā tekstā arī tas, ka vispārīgā procedūra attiecībā uz eh, trešo valstu ģēmo produkciju paliks spēkā, jo gal galā dalībvalstīm ir jāizlem šis jautājums. Es domāju, ka Eiropas Savienībā šī te atļaušana būtu, šī licencēšanas procedūra būtu jāīsteno caurskatāmā veidā un ir nepieciešams, ja būs nepieciešams, tad jārada attiecīga organizācija. Runājot par grozījumiem, tad ir jāsaka, ka tie pastiprina komisijas tekstu. Un es domāju, ka PTO vienošanās ir noteikti jāpapildina. Es negribētu piekrist referentam viņa teiktajā, ka nevajadzētu ņemt vērā veselības aspektus. Es domāju, ka tieši pretēji ir jāpapildina teksts ar to, ka komisijai ir jāuzrāda saraksts ar sociāla ekonomiskiem pamatojumiem. Uh, attiecībā uz to, kādas seks varētu būt ģēmo produktu licencēšanai. Taču šeit arī ir zinām problēma, proti, ka dalību valstīm būtu jāizskata um, katrs gadījums atsevišķi. Ja mums būs tāds vienots vienpusējs apstiprināšanas process, tad es domāju, ka tas varētu sarežģīt visu šīs lietas, un līdz ar to būs grūtāk nodrošināt šo izvēles brīvību. Uz zinātniskiem pētījumiem balstīts, balstīt pieeja būtu daudz labāk, un tas arī mazinātu dalību valstu pūliņus. Mēs jau dzirdējām, kas tika teikts par šo te sēklu robežu vērtību. Es domāju, ka tas ir ļoti būtisks princips. Uh, bet es nezinu, vai tas īsti iedarās šajā dokumentā. Debats jau tā ir ļoti sarežģīts, un es uzskatu, ka tas padarīt šo dokumentu vēl strīdīgāk. Es domāju, būtiskākais ir panākt kompromisu ar dalību valstīm. Šīs robežvērtības attiecībā uz sēklām ir saistīts arī ar patentu pārkāpumiem sēklu uzņēmumiem, līdz ar to tā šīs uh, problēmas aptvērums ir ļoti plašs un to vajadzētu tā detalizētāk izskatīt. Tad runājot par šo līdzās pastāvēšanas jautājumu, es domāju, ka mums vajadzētu atbalstīt to pieeju, kas aizsargā zemnieks, kas izlemj kultivēt ģēmo. Es domāju, ka līdzās pastāvēšana dalību valstīm ir ļoti būtisks jautājums, un arī komisijai vajadzētu lūgt nākt klajā ar tehnisku risinājumu šajā sakrībā, dārgie kolēģi. Es domāju, ka ja, ja mēs paraugamies uz debatēm, kas norisinās padomē, tad ir skaidrs, ka pastāv zināmas bāžas par atbildību, kāda viņiem būs jāuzņemās. Jūs varat to redzēt padomas nostājās un kā ir mainījušies viedokļi pa šo laiku. Un parlamentam tas ir jāņem vērā, ka dalība valstīs ir bažas, lai pieņemtu lēmumu. Paldies! priekšsēdētāja. Hoislinkungs. Neuztraucieties tik tiešām. Šis lēmums, kas mums ir jāpieņem, ir ļoti būtisks, un Lainkungs jau mūsu grupā ir pamanījis, ka te nav, ka te, ka te ir ne tikai grupas nostāja, bet arī mūsu viskopējā nostāja. Šajās debatēs Mums gēna tehnoloģijas kritiķiem bieži vien apelē pie mūsu sajūtām un visi, visi apelē pie zinātnes. Es domāju, ka fakti ir jāatzīst. Un ir arī zinātnieku aprindās kritiķi. Uh, Un nav tā, ka no vienas puses ir zinātne, un otrā pusē nostājusies sabiedrība, jo pretējā gadījumā mums būtu miljoniem pārakstu, un Eiroparametra aptājas rāda, ka nevar jau būt tā, ka visi cilvēki nav, iegu, nav, nav ne, ieguvuši nekādu informāciju. Galvenais punkts. Lēnkungs ir tāds, man šķiet, ka te ir tāds aicinājums katrā projektā apspriest šo te nulles tolerants, nulles iecietības līmeni. Tā tas bija gan no liberāļu puses, gan sociālistu puses. To es īsti nesaprotu. Kāpēc mums tagad atkal mēs debatējam par šo jautājumu? Te ir runa par eh, bioloģisko lauksaimniecību, kur pamatā nevar būt ne, nekāda iecietība pret uh, gēnu izmaiņām. Uh, Un ja te tagad varētu būt kaut kāda robeža 0,1, tad tas ir tāds pamata lēmums, ko mēs pieņēmtu. Un es nezinu, kāpēc mēs atkal un atkal atgriežamies un gribam atteikties no šīs nulli tolerances līmeņa. Piektais grozījums man arī vieš neusticību. Un tur ir runa, ka lai vieglāk atrastu pieņemtu lēmumu, uh, atvieglojot lēmumu pieņemšanas procesu, kas saistīts ar GMO jautājumiem Eiropas Savienībā. Ko tas īsti nozīmē? Vai te ir runa par mūsu bažām saistībā ar lēmumu, par to, ka beig beigās var teikt, mums vienalga dalība valsts to pieļauj, Eiropas Savienība to pieļauj, un tad jau dalība valsts pašas varēs tikt ar to visu galā, vai to mēs, vai to mēs vēlamies pateikt ar šiem vārdiem? Uh, Es gribētu vienkārši zināt, kas ko kur piemēro. Un gal galā, man liekas, ka tas ir tāds būtisks punkts. Attiecībā uz tiem, kas nepiemēro gēnu tehnoloģiju, vai mēs te viņiem uzliekam lielākas izmaksas, arī, teiksim, kontrols izmaksas, arī tād, vai, teiksim, tādām valstīm, kurās netiek audzēt ģēmo, vai tur arī būs papildus izmaksas, vai viņiem būtu jārūpējas par to, kur būtu jāīsteno kontrola attiecībā uz produktiem, kas nāk no valstīm, kur ir ģēmo. Tā jau nedrīkst būt. Un nedrīkst uh, kaut kāds ekonomiskās seks radīt tām valstīm, kurās ģēmo netiek audzēta. Un pēdējie jautājumi, kurus varbūt mēs ne, neatrisināsim uzreiz, bet par kuriem mēs nedrīkstam aizmirst. Jo te ir dažādas problēmas un jārunā arī par PTO. Uh, pamatjautājumu līdzās pastāvēšana un uh, EFS reforma. Nu, mēs nevaram visus šos te jautājumus uh, tā kā apkopot un diskutēt par tiem visiem kopā. Paldies, Rubikungs. Un pēc tam Šmita kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī ļoti uzmanīgi noklausījos ziņotāju ziņojumu. Man viņš liekas pieņemams, uh, zinot to, kā tiek gatavoti materiāli apspriežot to ar saviem vēlētajiem zemniekiem, es varu teikt, ka Latvija kopumā atbalsta komitejas priekšlikumus. Mūs apmierina tas, ka viņi ir pietiekami demokrātiski un ka dalību valstīm ir tiesības arī pašām izlemt, ko un kā darīt. Gribu atzīmēt, ka vadoties no 2003. gada komisijas rekomendācijām, Latvijā 83% pašvaldību regulē ģēmo izmantošanu un audzēšanu. Un pagaidām nekāda nopietna e, e, konflikta nav bijis uz tā pamata. Es saprotu arī tos kolēģus, kas gribētu vairāk vispārināt mm, ierobežojumus, stingrākus viņus noteikt. Es domāju, ka tas atlikošais laiks līdz tam, kad tiks izstrādāts galīgais uh, variants mums atļaus arī to visu nopietni izskatīt. Šobrīd es gribu gan savas grupas, gan savu vēlētāju vārdā kopumā atbalstīt šo dokumentu. Šmit, poihā. Šmita kungs nākamais lūdzu. Priek... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es domāju, ka. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs Ašvarta kungs, jums vārds vispirms. Jā, es domāju, ka mēs te no. Mm, Lielbritānija ir pārklāta ļoti labi, ja ne politiski, tad geogrāfiski gan vismaz ir pārstāvēts visas daļas. Priekšsēdētājs runāšu ļoti īsi, bet ne pārāk eh, pesimistiski. Mums šeit Eiropas eh, brīvās alianses un zaļo grupa simtprocentīgi piedalās, kas ir deputāti šajā te komitejā, jo mūs ļoti interesē šis jautājums. Man kolēģi jau izteicās pirms manis, un es personiski no sevis varu pateikt vēl tikai vienu komentāru. Manuprāt, tas ir aizvainojoši, ka tie, kas atbalsta ģenetiski modificētu, modificētos organismus. Eh, bieži vien pārmet tiem, kas ir pret, tiem, pret ģēmo, eh, ka mēs esam pārāk emocionāli. Mēs esam izpētījuši arī zinātniskos faktus. Mums nevar pārmest pārmērīgu emocionalitāti vai arī teoloģisku tādu attieksmi. Mēs domājam, ka uz tehnoloģiju ir jāskatās, taču mēs nedrīkstam to pārāk augstu vērtēt. Arī. Es piekrītu atzinuma autoram. Es uzskatu, ka komis, mūsu komitejai vajadzētu sekot referenta priekšlikumam. E, mums vajadzētu rakstīt šo atzinumu, pievienojot vides komitejai savu tādu lauksaimniecības perspektīvu. Uh, Mēs uzskatām, ka komisijai patiesībā nav pa taisnība, jo mēs neatrodamies strupceļā. Mēs atrodamies strupceļā, bet mēs nevēlamies izvest eh, Eiropas Savienību no tā vairums dalību valstu un arī vairums iedzīvotāju preģēmo izplatīšanu. Mēs eh, vēlamies aizsargāt patērētājus un aizsargāt savu tirgu un nevis laust šo esošo aizsardzību. Uh, Mēs e, nedrīkstam izlikties, ka mums ir atsevišķi tirgi šajā kopīgajā tirgu, un kur dažas valstis var izveidot savus noteikumus. Šīs parlaments pieņem demokrātiskus lēmumus. Mēs uzskatām, ka vajadzētu noraidīt šo priekšlikumu jau pašā sākumā un nevis uzskatīt, ka tas ir kaut kādā veidā modificējams un pieņemams uh, grozītā variantā. Paldies, Šmitkungs, Ašvārtkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs varam redzēt, ka ģenetiski modificētie organismi rada ļoti dažādas emocijas un arī dažādas viedokļas, kas tiek izteikti šeit. Bet mūsu komitejā ir tiesības rakstīt tikai vienu atzinumu, un tas ir jābalst uz diviem principiem. Pirmkārt, Lēmumiem ir jāpamatojas uz saprātīgiem zinātnes eh, faktiem, risinājumiem un atklājumiem. Otrkārt, jārespektē gan ražotāji, gan arī patērētāji vienlīdzīgā mērā. Es esmu izlasījis referenti ieteikumus. Uh, un uzskata, ka tie ir realistiski, pragmatiski un proporcionāli. Manuprāt, referentam ir taisnība, kad viņš saka, ka eh, vispārējiem regulējumam jāatrodas Eiropas Savienības rokās, un tanīpat laikā atsevišķi lēmumi ir jāpieņem pamatoties uz konkrētiem gadījumiem un dalību valstu līmenī. Es ar prieku atbalstīšu šos referentu priekšlikumus. Paldies! Paldies Ašford kungam! Karlos Santos kungs kā pēdējais runātājs. Paldies, priekšsādātāji! Es atvainojos, ka es nepiedalījās, nepiedalījos šo debašu sākumā, jo man vajadzēja ierasties zivsaimniecības komitejā un arī tur izteikties. Tādēļ es nokavēju šo debašu sākumu. Man ļoti žēl, un es atvainojos par to. Šis jautājums ir ļoti delikāts. Mana politiskā grupa ļoti piesardzīgi un ar lielu atbildību izturas pret šo jautājumu. Pat mūsu politiskās grupas iekšienē mēs e, mēģinām sadarboties, tātad dažādi deputāti, kas ir dažādās komitejās, mēģina spriest par šo jautājumu tā, lai pieeja būtu daudzpusīga. Uh, ir nepieciešams, lai pilsoņu pilnīgi likumīgās prasības attiecībā uz ģēmo tiktu arī apmierināts. Tāpat laikā ir nepieciešams izveidot pieņemamus konkurences noteikumus vienotā tirgus iekšienē. Mēs šeit uzklausījām referentu, kurš teica, ka izvēles brīvība un vidas aspekti arī esot svarīgi un tiesot jāiekļauj šajā atzinumā. Es detalizēti neizklāstīšu grupas attieksmi pret katru grozījumu, taču socialistu grupas vārdā es varu teikt, ka mēs gribam atrast labu kompromisu, kas būtu rakstīts atbildīgā nostājā. Eiropas parlamentam ir nepieciešama tāda pozīcija, ko vairums var atbalstīt un kas būtu skaidra. Mēs nedrīkstam vienkārši reaģēt uz sabiedrisko domu, mēs nedrīkstam būt pārlieku emocionāli, mums ir jābūt savam viedoklim šajā jautājumā. Paldies! Paldies, Lūis! Lūlings kundz lūdzu! Es atvainojos priekšsādātāja kungs, kā ierados tik vēlu šajā sēdē, man vajadzēja būt klāt divās sēdēs vienlaikus. Es tikai īsi gribētu jums pastāstīt, ka manas valsts valdība ir viena no tām, kurā ir ļoti sarežģītas attiecības ar ģenētiski modificētām kultūrām. Man personiski šis jautājums problēmas nesagādā. Es domāju, ka mums vajadzētu racionālāk izturēties pret šo tēmu. Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem. 90. gadu sākumā Es piedalījos kādā seminārā, eh, šis, šajā semin, šo semināru organizēja Ekon komiteja, seminārs notika netālu no Vašingtonas. Es biju tātad Ekon komitejas delegācijas sastāvā, un mēs piedalījāmies arī vakariņās, kurās mums piedāvāja tikai un vienīgi ģēmo produktus. Un kā jūs varat redzēt, es joprojām esmu sveika un vesela un nu, eh, ļoti labā formā. Es nedomāju, ka Eiropas lauksaimnieki būtu jāsargā no tehniskā progresa visās tā izpausmēs. Es eh, katrā ziņā atbalstīšu referenti ieteikto nostāšajā jautājumā. Paldies, paldies, Lulings kundze. Un tagad es aicināšu izteikties Eiropas komisijas pārstāvi. Andrē kundze, lūdzu. Jā, viņi ir zālē, tad aicināšu jūs izteikties. Paldies, priekšsādātāji! No komisijas puses ir jāsaka, ka mēs esam ļoti apmierināti ar to darbu, ko veica jūsu referents. Viņa tekstā ir konkrēti priekšlikumi, kā uzlabot mūsu priekšlikumu. Vēlētos precizēt sekojošo. Eiropas komisija šobrīd mēģina izstrādāt sarakstu, kuros būtu tā sauktie citi iemesli, kuru dēļ dalību valstis varētu aizliegt ģēmo audzēšanu savā teritorijā. Kad šis saraksts būs gatavs, tas tiks nodots parlamentam un padomēji. Pavisam drīz tas notiks. Iemeslu sarakstā ir minēti ētiskas, morālas dabas iemesli, arī sociāla-ekonomiski iemesli, vides politikas iemesli šī vārda plašākajā nozīmē. Jūs referents jau šeit izteicās, un es domāju, ka to vajadzētu vēlreiz atkārtot un uzcelt, ka pārtiks nekaitīguma organizācija vērtē ģēmo ietekmi uz vidi un uh, cilvēku veselību. Mēs uzskatām, ka šim vērtējumam ir jānotiek e Eiropas Savienības līmenī. Tas ir jautājums, kas ir Eiropas kompetencē. To, ko dara dalību valsts, tas ir kā papildinājums. Tālāk man ir vēl viens neliels komentārs par līdzās pastāvēšanas noteikumiem. Šobrīd ir 15 dalību valsts, kurās ir pieņemti šādi noteikumi. Un kur, kurās ir šie noteikumi, kurās tie tiek ievēroti. To es vēlējos precizēt. Visādi citādi gribu teikt, ka šīs debats bija ļoti interesantas, un uh, mūs, uh, mēs ar interesi gaidīsim to, kāds liktenis sagādīs tos grozījums, kas šobrīd ir iesniegti, un kāda arī tiks iesniegt nākotnē. Lielas paldies komisijas pārstāvei. Paldies, madam Andrei. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 9. februārim. 15. martā mēs balsosim par šo atzinumu. Tagad došu vārdu Džordžam debašu nobeigumā. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties visiem par dalību šajās debatēs. Tika pieteikts ļoti daudz problēmu jautājumu. Es labprāt atbildētu uz vienu vai diviem no izskanējušiem jautājumiem. Džozepo V., jūs teicāt, ka vairums dalību valstu ir pret šo priekšlikumu. Mēs šeit esam sanākuši, lai pieņemtu parlamenta viedokli. Uh, tas nebūs dalību valstu viedoklis. Mums ir nepieciešama sava nostāja. Un es domāju, ka tas ir svarīgi to izstrādāt. Ja mēs runājam par iekšējo tirgu, par attiecībām ar PTO, mēs ar saviem grozījumiem mēģinājām šīs problēmas risināt. Tālāk ir debates arī par sabiedrisko domu un tās attieksmi pret ģēmo. Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Ja sāksim pieņemt lēmumus pamatojoties uz to, kas ir populāri šobrīd un kas ir modē un nevis, eh, ko mums iesaka zinātnieki, tad es domāju, nonāksim uz visai slīdana ceļa. Mūsu uh, pārtiks drošības apsvērumiem vienmēr jābūt balstītiem uz zinātniskiem apsvērumiem, faktiem un pierādījumiem. Pirms divām, trim nedēļām mums bija uzklausīšana es kopā ar Karinu Lepāžu bijām priekšsādātāji šajā uzklausīšanā. Mēs dzirdējām no zinātniekiem, ka arī viņi nav vienisprātis, viņu viedokļi atšķirīgi. Pārtiks nekaitīguma organizācija arī to atzīst, un pārtiks nekaitīguma organizācija ņem vērā zin dažādos zinātnieku viedokļus. Es domāju, ka mūsu secinājums bija tāds, ka uh, eh, EFSA nepieņēma visus šos te zinātnieku apsvērumus eh, bet lielu daļu no tiem. E, es piekrītu tam, ka mums nevajadzētu e, definēt pārāk konkrētus un specifiskus noteikumus. Nu, Tālāk bija arī priekšlikums par to, ka komisijas, bija arī e, izteikumi par to, ka komisijas priekšlikums varētu ietekmēt trešās valstis. Es nedomāju, ka tas tā būs. Smita kungs e, izteica savas bāžas E, kas ir zināmā pretrunā ar viņu kolēģiem Skotijas parlamentā par to, ka lēmumu būtu. Proti, mēs esam acīm redzot viensprāts, ka lēmumu jāpieņem subsidētāts ceļā dalību valstu valdībās un, un reģionos. Lūlings kundze, jūs pareizi norādījāt, ka ik viens, kurš ceļo ārpus Eiropas, ikreiz uzņem uzturā uh, produktus, kas ir tādā vai citādā veidā bijuši saskarsmē ar ģēmo vai kas ir paši pilnībā ģenētiski modificēti organismi. Tā ir tā realitāte, ar kādu mums jāsastops un uh, kas mums arī jāstāsta cilvēkiem, kas varbūt klausās mūsos. Vai tad visiem ārzemniekiem nav taisnība un Eiropiešiem vienīgiem ir taisnība? Es nezinu, tas ir droši vien pamatjautājums, uz kur mums jāatbild. Lielas paldies visiem, es ar prieku gaidu jūsu grozījumus. Paldies sekretariātam par to, ka pagarināt grozījumu iesniegšanas termiņu, jo šīs eh, ziņojums būs tāds, par kuru būs diezgan grūti uz, eh, sagatavot kompromisu ziņojumus, bet es katrā gadījumā darīšu visu, kas no manis ir atkarīgs, lai to izdarītu. Lielas paldies, Džordž, un tagad darba kārtības pēdējais punkts, punkts numur 6. Eiropa, turistu apmeklētākā vieta pasaulē, jaunas Eiropas turismu nozars politiskās pamatnostādnes. Šeit Nikolēsko kungs ir referents. Lauku turisms tik tiešām ir būtiska ekonomiskā nozara, kas rada darba vietas Eiropā un ekonomisko izaugsmu. Tādēļ šī nozara ir jāattīsta, izmantojot dažādus pasākumus, kas pamatoja. Kas ir saistīti ar, arī ar KLP, un tāpēc es tagad došu vārdu Nikolesku kungam. Un gaidu arī komisijas pārstāves uh, uzrunu. Paldies, priekšsēdētāji! Šī atzinuma priekšlikums ir eh, ticis iztulkots visās valodās un arī izdalīts. Es arī nevēlos detalizēt par to runāt. Es sagaidu kolēģu grozījumu priekšlikums. Argumenti, lai atbalstītu agrāro turismu, kā LP nākotnes kontekstā, ir ārkārtīgi daudz, un tie visi nāk par labu lauksaimniecībai. Agrārais turisms uzlabo dzīves kvalitāti laukos, palīdz palielināt daudzveidību ciemata dzīvē, palīdz arī uzlabot infrastruktūru, vai var palīdzēt uzlabot infrastruktūru, kas ir arī ļoti būtiski, lai atbalstītu ekonomiskās aktivitātes laukos. Es domāju, ka agroturisms ir ļoti būtisks. Un par to vajadzētu domāt, tie visi, pie, tie visi man ir tādi pieturs punkti. Uh, kurus izmantoja izstrādājot šo te atzinumu projektu, bet, lai varētu atbalstīt visus šos pasākums, ir nepieciešams um, nāko, nākamajā kopējā lauksaimniecības politikā paredzēt arī finansiālu atbalstu šiem mērķiem. Nākamajā nedēļā būs um, grozījuma iesniegšanas termiņš, un es arī ļoti sagaidu, ka jūs man iesniegsiet savus grozījumus. Paldies! Paldies, tātad vēlreiz atkārtoju, ka 3. februāris balsojums 28. februārī. Sergio Gutieres, jums vārds jāpaldies priekšsēdētāji. Es arī uh, izteikšos pavisam īsi, jo faktiski mēs uh, Pilnīgi piekrītam tam, ko Nikolesku kungs sacīja, taču vēlos varbūt vēlreiz uzsvērt pamat ideju un pamat principu. Protams, ka um, turisms ir strateģiski ļoti svarīga nozara Eiropas Savienībā. Un, protams, uh, dažādošanas iespējas šeit ir ārkārtīgi svarīgas, un šeit ir milzīgs potenciāls Eiropas Savienībā, lai mēs vēl paplišina, paplašinātu šo jomu un paplašinātu ieņēmumus no turisma. Es šeit domāju, ka mums šeit ir jāecina atbalsts, lai šis sektors saņemtu atbilstošu finansiālo atbalstu, un mums ir nepieciešama arī sadarbība eh, starp valsts un privāto sektoru lai tas visiem tik padarīts par būtisku, un ir Parī, un turisma attīstība ir īpaši svarīga eh, lauku attīstībai. E, tajā daudz vieglāk darbu var atrast jauni cilvēki laukos un sievietes, jo dažādi pakalpojumi, eh, kas pavada, teiksim, turismu biznesu, ir vērsti arī uz vietējo tradīciju saglabāšanu un lauku turisms, agroturisms. turisms piedāvā jaunas nodarbinātības iespējas, kas eh, pozitīvā veidā ietekmēs lauku apvidus. Un tās ir tā teikt, eh, nu, tā ir tīra tautsēmniecība, tāda zaļa tautsēmniecība. Uh, piemēram, piekrasts reģiona attīstība, eh, š, mm, teiksim, piekrastas turisms ļoti bieži apdraud piekrasts zonas, bet šeit agroturisms ir tāds ļoti tīrs turisms, kas vienlaicīgi arī veicina ekonomisko attīstību. Mēs piedāvāsim arī virkni grozījumu, kas attiec uz konkurētspēju šajā agroturismu sektorā ļoti svarīgas ir tādas divas pamatīdējas. Pirmkārt, uzlabina, uzlabot eh, transportu uh, laukos ne tikai infrastruktūru pašu par sevi, bet arī eh, sabiedriskos pakalpojumus transporta jomā un uh, uzlabot arī apmācību un apmācības iespējas par agro uh, turismu attīstību Un tā kā tieši lauku reģions tas ietekmē visvairāk, mēs šeit runājam par maziem un ļoti maziem uzņēmiem, kuros var uh, nodarbināt jaunas, eh, kur, jaunas cilvēkus un sievietes. Eh, bet, ja šajā nozarē nav attiecīgas apmācības, tad tam nebūs panākumu. Tādēļ to, šos apmācības aspektu nevar ignorēt. Tas ir sociālas dabas turisms. Tas tam nevajadzētu būt dārgam, tam vajadzētu būt pieejamam arī uh, cilvēkiem ar kustību traucējumiem, mobilitātes traucējumiem. Un agroturismam ir jābūt sociālam pēc savas būtības. Tātad turismam, kas ir pieejams visiem, ne tikai tiem, kas uh, kaut kādu, teiksim, kaut kādas invaliditātes eh, dēļ, varbūt, eh, cit, nu, kuriem citu turismu veidu varbūt nav sevišķi piemēroti. Un šo turismu veidu vajag sasaistīt arī ar Natūra 2000 objektu tīklu. Eh, vēl viens aspekts ir tradicionālās tradicionālās viesnīcas, tradicionālās turista apmetnes. Eh, tātad visam tam būtu jāiestrādā tam vienotā pakotnē, kas ir viegli pieejama patērētājiem, pakotnē, kas ir eh, pievilcīga, un tas ļaus eh, šai nozarei attīstīties. Lūk, tā ir stratēģija, kuru var adaptēt ne tikai lauku turismu nolūkos, bet arī piekrastes turismam. Taču lauku turisms varbūt ir mazāk attīstīts un pagaidām mm, tas ir, tā ir jauna nozare un mēs eh, varam izvairīties varbūt no kļūdām, kas ir pie, eh, pieļauts līdz šim attīstot citas turisma veidus un eh, risināt dažādas jautājumus, kas eh, mūs satrauc. Un tas, protams, viss ir attiecināms ne tikai uz agroturismu, bet arī uz eh, pilsētu, tūr, pilsētu turismu. Un tas viss ir ļoti svarīgi arī no finansēšanas viedokļa, un arī Eiropas lauksainiecības fonds lauka attīstībā šeit spēlē noteiktu lomu un IKT un turismu platforma. Tā arī ļoti būtīga, būtiska, un nākotnē tās loma vēl pieaugs. Jā, paldies. Ja neviens nevēlas izsau, izteikties, es aicināšu Kristīnu Borošu no komisijas. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vispirms komisija vēlētos pateikties komitejai par to, ka jūs esat eh, izskatījuši šo tēmu un atzinuši, cik ļoti svarīgs ir turisms. Mēs arī esam ieinteresēti turisma jomā, īpaši lauku turismā. Mēs atzīstam to, cik tas ir svarīgs tautsēmniecībā. Un, protams, mēs redzam to, kā uh, lauku turisms eh, spēja dažādot eh, nodarbinātības iespējas lauku reģionos, un tas ir arī ļoti svarīgs aspekts, kas ļautu mums saglabāt, labāk saglabāt mūsu kultūras mantojumu, mūsu identitāti. Tas palīdzētu lauku rajoniem arī izmantotās eh, priekšrocības, ko dod turisms, un viens no, viena no priekšrocībām ir inovācijas. Uh, Un tādēļ eh, es priecājos, ka jūs esat pieminējuši komisijas ierosināto IKT un turismu platformas izveidi, eh, kas palīdzētu maziem, vidējiem un mikro eh, uzņēmumiem, kas būtībā arī ir pārstāvēti lauku reģionos, un ja viņi piedāvāt, piedalītos šajā digitālajā um, piedāvājuma ķēdē, mm, tas daudz dotu. Uh, Lauku reģioni bieži cieši no pieejamības problēmām, cieši arī, piemēram, no uh, produktu un pakalpojumu pieejamības uh, trūkumiem un tā tālāk. Un tieši tādēļ jūs varbūt zināt, ka ir jauni priekšlikumi attiecībā uz industriālām inovācijām turismu jomām un Eiropas mobilitātes alianses eh, priekšlikums tur galvenokārt ir eh, runa par pieejamību, par grūti pieejamu reģionu pieejamības uzlabošanu, kas varētu uzlabot situāciju, un tas ir saistīts arī ar turisma attīstības iespējām. Tālāk, priekšlikumā vēl viens punkts. Tad, kad mēs runājam par Kalipso iniciatīvu, uh, Mēs vēlētos norādīt, ka Kalipso ir iniciatīva, kas ir vērsta uz cīņu ar sezonalitāti, uh, uz attīstot sociālo turismu, kas palīdzētu vecāka gada gājuma cilvēkiem, jauniem, bet trūcīgākiem cilvēkiem, trūcīgākām ģimenēm, invalīdiem uh, ļaut izmantot uh, turisma labumus. Tātad uz to ir vērsta Kalipso mm, iniciatīva. Tātad cenšamies šeit pasasniegt divus mērķus. Un tad es vēl vēlējos norādīt Eiropas kultūras mantojuma zīmes iniciatīva un Eiropas kultūras galvaspilsētas eh, iniciatīva un lauku turisma zīme. Mēs šeit esam eh, atklāti sinerģijām starp šīm iniciatīvām un, kā tas arī tika minēts, arī iespējams sinerģija ar Natūra 2000 institīvu. Mums ir jānorāda šeit, ka tālāka sadarbība starp eh, mūsu starpā arī ir ļoti svarīga, lai šis process būtu veiksmīgs. Es vēlētos jums vēlreiz pateikties par interesētību mūsu darbā, un mēs ceram uz tālāku sadarbību. Paldies! Paldies! Nikolasko kungs nevēlas neko piebilst, tad mēs varam viņam pateikties par paveikto darbu, un faktiski ar to esam izsmēluši darba kārtību šai sanāksmai. Nākošā tikšanās pirmdien pulksten trijos, tas ir 7. februāris. Paldies, un slēdzam šo sanāksmi. Um, no, I think, I think nobody out there. Poi Stefano, visto che mi avevi chiamato, in piena commissione.